Well, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim mūsu sanāksmi. Vispirms tulk nolasīs savu paziņojumu un tad varēsim sākt darbu. Thank you. Paldies. Vēl viens iemesls sākt sanāksmi laicīgi. Vēlos sveikt taks trīs komitejas locekļus, uzaicinātos runātājus un klausītājus šajā publiskajā uzklausīšanā. Pēc informatīvā darba semināra, kuru organizēja šī komiteja, Darbs tiek turpināts, rīkojot uzklausīšanu, eh, mācības, kas gūts no paradīzes dokumentiem, kas ir sadalīts divās paneļa diskusijās. Pirmā ir veltīta tam, lai analizētu to, vai paradīzes dokumentos eh, parādās trūkumi eh, nodokļu jomas likumdošanā. Akims Prosts no SAO, Džulija Gārsaida, žurnāliste no The Guardian un ICIJ konsorcija locekli. Un Lucija Rosolkundze, kas ir pētniece projektā, kur tiek pētīta cīņa ar e, izvairīšanos nodokļu nomaksas. Esat sveicināti komitejā. Par ICIJ konsorciju un žurnālistiem kopumā vēlos izteikt atzinību darbam, kas tiek veikts Kā jūs zinat, nesen saistībā ar Panamas dokumentiem ir jauni atklājumi. Otrajā paneļa diskusijā paredzētu uzklausīšanu piedaloties multinacionālām korporācijām par apsūdzībām agresīvā nodokļu plānošanā Eiropas Savienībā. McDonald's un Nike divas multinacionālas kompānijas, kas uzstāsies šeit komitejā. Apple arī tika uzaicināti piedalīties, bet viņi atvainojās, norādot, ka viņiem ir tiesvedība ar komisiju, kur šobrīd skat vispārīgā tiesa. Mūsu misija jūlijā Vašingtonā tiksies ar Apple pārstāvjiem laikā, kamēr mēs atradīsimies misijā ASV. Tāpat Apple ir apsolījusi apmeklējot uh, eh, publisku uzklausīšanu, tad, kad būs pieņems lēmums viņu tiesvedībā. Eiropas grupa Kering ne, nepieņēma mūsu ielūgumu, pamatojoties ar to, ka viņu uh, vadītājs nevar šodien ierasties un citu personu atsūtīt viņi nevarēja. Politisko grupu koordinātori pirmdien lems par to, kāda būs tālākā rīcība. It īpaši vai var tikt piešķirts cits datums Kering grupu. Starpnieki Applebee eh, un Beka McKenzie arī tika uzaicināti eh, uz šo sanāksmi, bet noraidīja to pamatojoties to, ka viņiem ir jāievēro konfidencialitāte, neskroties uz maniem apliecinājumiem, ka uh, komiteju neinteresē konkrēti klienti un ka viņi vienmēr var neatbildēt uz kādu jautājumu, ja uzskat, ka tādējā tiks pārkāpt konfidencialitāte. Koordinātori apspriedīs iespējamus tālākus pasākums e, nākam pirmdien. Komitejas vārdā uzskatu par nepieņemamu, kā, komis, kā kompānija izlēma neierasties Eiropas parlamenta izveidotā speciālā komitejā. Uzskatu, ka caurskatāmība sabiedrības priekšā tā būtu jābūt kā pamatvērtībai vienai eh, jebkuram no uzņēmumiem, tāpēc es atzinīgi vērtēju Nike un McDonald's pārstāvu ierašanos. Atsakoties piedalīties eh, uzklausīšanā Applebee un Baker McKenzie neuzskatīja par nepieciešamību komentēt eh, preses uh, publikācijas pēc paradīzes dokumentu parādīšanās atklātībā. Tas, protams, atstāja vietu spekulācijām. Viņu neierašanās šeit nenozīmē, ka viņi netiks pieminēti mūsu diskusijās. Viedokļu apmaiņa pirmajā paneļa diskusijā, it īpaši ar vienu no žurnālistēm, kas rakstīja par Paradise Papers arī var viņus pieminēt. Rakstisko jautājumu saraksts tika izsūtīts mūsu uzaicinātiem runātēm jau pirms uzklausīšanas, dažas atbildes e, vēl nav saņemtas. Saņemtie rakstiskie e, rakstiskās atbildes jau ir nosūtītas deputātiem un pēc uzklausīšanas tiks publicēts mūsu mājaslapā. Tagad iepazīstināšu ar pirmās paneļa diskusijas runātājiem Ahim Prostkungs, kurš vada starptautiskās sadarbības un nodokļu pārvaldes nodaļu SAO organizācijā. Džuliet Gārsaids kundze no The Guardian, kas ir žurnāliste ICIJ konsorcijā, un Garcilos uh, Flores, Lucija, uh, uh, kas ir no Nīderlandes eh, pētniece. Katram runātājam būs maksimāli 5 minūtes, un pēc tam būs viedokļu apmaiņa ar komitejas locekļiem. Ahim Prostkungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Es atvainojos, ka es neatbildēju uz rakstiskajiem jautājumiem, un to es noteikti izdarīšu Eh, cik vien varu šiem jautājumiem eh, piecās minūtēs, kas man atvēlētas. Četras lietas, ko es vēlos eh, aptvērt uzņēmumu ienākumu nodokļu, kāda ir šī vide, otrkārt BEPS, un kā, cik tālu esam tikuši attiecībā uz agresīvu nodokļu plānošanu, salīdzinājums starp SAU un Eiropas Savienības likumdošanu Un, e, ja paspējušu, tad arī par jautājumu, vai kaut kas vēl ir darāms Eiropas līmenī potenciāli, e, ko mums ir atklājuši paradīzes dokumenti un tā tālāk. Vispirms ar dažiem skaitļiem. Uzņēmuma ienākuma nodokļu samazināšana, kas ir notikusi pēdējos gados, kāda ir savu reakciju uz to? Paskatoties uz pašiem skaitļiem, tad tā tik tiešām ir nodokļu likmes, ir ievērojami samazinājušās savu valstīs no 32 līdz 23 procentiem. Tā kā ir ievērojami samazināta šī likme. To mēs esam redzējuši īpaši strauji pirms pašas krīzes, un tagad redzam, ka atkal sāks e, samazināšana. To mēs e, ievērojami redzam lielajās valstīs, Francijā, ASV, tā kā tās nav tikai mazās ekonomikas, to dara visi paskaroties uz situāciju šobrīd, 22 SAO valstis kam ir uh, e, 25% likme vai zemāk. Tāpat laikā procentuāla attiecība pret IKP ir uh, tāda pati. Pie st stabil stabilitāte. Uh, un mūsu analītiķi cenšas noskaidrot, kāpēc tas tā ir kā procents no ieņēmumiem valdībai um, uzņēmuma ienākuma nodoklis joprojām ir uh, ievērojams ienākuma avots. Uh, cilvēki arī šad un nu tad jautā, kāpēc mēs strādājam tik daudz pie BEPS. Paskaroties uz BEPS, aptuveni 10% no uzņēmuma ienākuma nodokļiem tiek zaudēti, kas ir miljārdos vēr, e, vērtējums summas, un nodokļu bāze ir 2,4 e, triljoni. It īpaši ārpus Eiropas daudz attīstītās valstis lielā mērā paļaujas uz uzņēmuma ienākumu nodokli. Tā kā dažas valstis skar uh, smagāk nekā SAO ekonomikas. Tas bija par uzņēmuma ienākumu nodokli. Tagad par BEPS progresu. Vai mēs esam visu izdarījuši, vai kaut kas ir palicis neizdarīts. Lai nesāktu analizēt visus rīcības punktus, e, svarīgākais tas, ka BEPS bija projekts, e, ar kuru e, tika plānots izvairīties vai samazināt nodokļu apmēru, izmantojot atšķirības valstu regulējumos un necaurskatāmību. Šeit, э, šis nav projekts, kas ir э, veltīts tieši nodokļu likmēm, tas nebija pamatmērķis. Tā kā, ja jūs esat no, zemā nodokļa vidē, tad, protams, visi to zinās. Šeit vēl ir pārāk arī izdarīt secinājums. Pirmo reizi eh, visas SAO valstis apmainās ar informāciju. Tas notiek šobrīd. Nodokļu pārvaldes pirmo reizi saņem šo informāciju, tā ir jāizskata, līdz ar to secinājums vēl nevaram izdarīt, bet cilvēks sāk uzdot jautājumus, vai e, mums jādomā arī par likmēm, vai ir kādi ierobežojumi arī Eiropā, piemēram par CFC noteikumiem, kur varbūt pietrūkst efektivitāte Līdz ar to debatas pastāv. Un, protams, ka mums arī ir jāņem vērā atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Un tik tālu esam BEPS jautājumā. Un pavisam īsi par SAO un Eiropas Savienības sarakstiem. Mums galvenais uzsvers ir uz caurskatāmību, esam sagatavojuši G20 sarakstu. Eiropas Savienības pieeja ir plašāka Viņi iekļauj, respektīvi Eiropas Savienība iekļauj arī jautājumus, ko mēs darām BEPS kontekstā, tad, kad mēs e, veicam pārskatīšanu par kaitējošu nodokļu praksi, mēs skatām visas valstis, mēs nenodalām Eiropas Savienības dalību valsts un citas valstis. Piemēram, Francijā joprojām ir e, patentu e, lodziņa risinājums. Vēl viena lieta, kas varētu tikt apspriesta, jautājums saistīt ar caurskatāmību, ko tur vēl var uzlabot, arī par patiesiem labumu guvējiem. SAO tikko esam iekļāvuši obligātās eh, informācijas atklāšanas noteikums, kas apvienotā karalistē jau ir sen, bet tagad tas visā Eiropā, un varbūt eh, to vajadzētu attiecināt arī uz PVN Un eh, to varbūt eh, mēs jautājumu un atbilžu daļā varam apspriest. Paldies! Paldies tagad Gārsaidas kundze! Labrīt! Paldies, ka uzaicinājāt mani šeit! Es vadīju The Guardian eh, darbu publikācijām par Panamas dokumentiem, un nesen arī strādāju pie Dafne projekta, kas bija vēl viens sadarbības projekts lai turpinātu darbu e, Maltas nogalināto žurnālistu Dafnas Galīcijas e, lietā. Es plānoju runāt par juridiskajiem sarežģījumiem, kas ir, jurist, e, kas ir žurnālistiem strādājot pie šādiem tematiem. Un, protams, arī Panamas dokumentu kā tādu. Tātad. Man jautāja, kā es vērtēju aizsardzību Eiropas Savienībā attiecībā uz eh, nodokļu, eh, agresīvu nodokļu plānošanu. Paradīzes dokumenti ir labs atgādinājums, eh, cik lielam riskam pakļaut žurnālisti. Uzbrukumi ir bijuši dažādi, gan juridiski draudi, gan vajāšana, gan traģiski arī ļoti varonīga žurnālists nogalināšana pagājušajā gadā. Mēs, protams, saņemam draudus ar e, to, ka mums tiesāsies. Ir e, apvienotā karalistē ļoti bieži izmantots e, instruments, ir tiesas aizliegums, kas tiek izdots pirms publikācijas. Un salīdzināja to, kas notiek kolēģiem, Eh, citās valstīs. Varu minēt jums divus piemērus. Eh, tiem draudiem, ar kuriem esam saskāruši. Viena no firmām, kuras informācija tika nopludināta, bija Applebee offshore juridiskā firma. Viņi nav bāzēti apvienotā karalstē, viņiem Bermudās un Menes salā ir biroji, bet eh, vadība Džersijā. Uh, un eh, SJJ e eh, bāzējas Vašingtonā. Un tur atrodas dati. Bet Apple bija izlēma eh, sūdzēt tiesā Guardian un BBC Londonā. Viņi vēlējās finanšu kompensāciju un lai mēs nododam viņiem visus paradīzes dokumentus. Neviens no citiem partneriem konsorcijā nesaņēma draudus ar juridisku uh, Eh, tālāk darbībai tiesāšanos Nēpobī. Mēs pat saņēmām spiedienu no mūsu valsts premjerministra, lai nodot šos materiālus. Tereza Meija eh, vēlējās, lai mēs nododam šo informāciju tiesību sargājušajām iestādēm, iedomājieties, kāda tam būtu ietekme citiem potenciāliem eh, trauksmes cēlājiem. Es domāju, ka viņi vēlējās šos datus iegūt Ehm, diez vai tādā nolūkā, ka, lai nodokļu inspektori varētu labāk darīt savu darbu. Tiesību sargājušām iestādēm ir pilnvaras un instrumenti, lai piekļūšu informācijai bez tā, ka būtu jāvērš pie The Guardian. Daudzās nodokļu paradīzes ir bijušās kolonijas. Līdz ar to saskārāmies ar lielu spiedienu Mēs cīnījāmies, eh, lai aizstāvētu šo materiālu, šos avotus un mūsu tiesības turpināt ziņot par šiem materiāliem. BBC un The Guardian panāca izlīgumu ar Applebee, kas aizsargā mūsu integritāti un mūsu tiesības turpināt ziņot par šo tematu. Ja pie Guardian vēršas eh, trauksmes cēlāji, mums ir jāspēj viņus pārliecināt, ka viņi netiks apdraudēti. Mēs vienmēr cīnīsimies, lai aizstāvētu savus avotus. Par, paradēs dokumentu dati. Nē, es saku savādāk. Kāpēc viņi vērsās, eh, respektīvi Apple bija vērsās pret mums? Eh, pirmkārt, The Guardian BBC ir angļu valodā rakstoša mēdīja kas ir viena no skaļākajiem. Mūsu presē ir arī laba reputācija. Apvienotā karalistē avīze ir jāpierāda, ka tas, ko viņi raksta, ir patiesa. Piemēram, Francijā savukārt eh, sūdzības cēlājiem ir jāpierāda, ka publikācija nav patiesa. Bet atšķirībā no ASV mums nav eh, pirmā grozījuma tiesības bet eh, cilvēktiesības iekļauj arī presas brīvību. Mums ir jāspēj aizsargāt žurnālists, un tādēļ esmu nonākusi pie savu otrā piemēra ar iebiedēšanu. Daudz cilvēku par tiem, par ko mēs eh, rakstam, ir uzkrājuši savu bagātību daudzās eh, korupcijas pārņemtās valstīs, Azerbaidžānā, Krievijā, Ķīnā, citās. Un pēc tam Lielbritānija iegādājušies īpašumus, viņu bērni apmeklē tur skolas, un viņi izmanto nodokļu atvieglojumus. Viņi eh, algo apvienotā karalistē bazēts juridisks firmas, lai aizstāvētu viņu reputāciju. Un tikko eh, ir informācija par mūsu publikāciju, viņi uzreiz vērš pie saviem advokātiem. Bet tas nebiedē mūs, jo mums arī eh, avīzēs ir fantastiski juristi bet eh, tas varētu iebiedēt eh, freelance žurnālists. Eh, ir vairākas firmas, kas ir sākušas rakstīt vairākiem žurnālistiem. Šie, šīs juridiskās firmas, kas to dara, ir Šilings un Mišona Dereja. Dafne Maltā rakstīja arī par šīm par šīm firmām. Viņas saņēma draudus no Mission nevis Maltā, bet eh, apvienotās karalistes tiesā. Un eh, cenšanās eh, to apstrīdēt tiesā būtu viņu pilnībā likt, likt viņai bankrotēt. Un Angolā līdzīgs gadījums. Angolā tika eh, rakstīts par eh, eh, valsts fonda izlaupīšanu. Viņš bija ļoti pārsteigts, ka pret viņu vērsās Britu juridiskā firma. Viņš savā blogā rakstīja, ka persona, par kur viņš raksta, nav Britu pilsonis. Ne, viņš nedzīvo apvienotā karalistē, kāpēc vēršanās noteikti caur Britu juridisku firmu nav skaidrs. Manuprāt, secinājums, ko mēs varam izdarīt, eh, ir tāds, ka Britu juridiskajām firmām nebūtu jābūt tiesībām draudēt citās valstīs esošiem eh, personām ar tiesvedību apvienotā karalistē. Tas neizklausās pareizi, ka kaut kas tāds varētu būt iespējams. Es saprotu, ka Eiropas Savienības likumdošana pie to pieļauj, bet tas, kā to izmanto, izklausās pēc iebiedēšanas. Līdz ar to varbūt eh, vajadzētu veikt grozījumus uh, šādā likumdošanā. Stratēģiska tiesvedības eh, šādās gadījumos var balstīties uz nepamatotajiem pieņēmumiem un absolūti nav sabiedrības interesēs. Eh, Amerikāji, piemēram, ir spēcīgi likumi pret šādu rīcību. Daži deputāti prasa arī Eiropas Savienībā pieņemt līdzīgu likumdošanu, un tā varētu būt laba aizsardzība cīņā pret naudas atmazgāšanu un korupciju. Paldies! Varu tikai atkārtot e, izteikt atzinību par darbu, kuru jūs veicat e, pētnieciskajā žurnālistikā, un šī komiteja un šis parlaments kopumā vienmēr e, jūs atbalstīs par caurskatāmību, atvērtību un sabiedrības interesēm. Un tagad dosim pārdu kolēģei Lucijai Flores. Runātāji no izslēgts mikrofons. Sorry. Uh, yeah, I said before, my... Kā jau es sacīju, esmu politikas zinātniece un doktora kandidāte Utrehtas ekonomikas skolā. Un strādāju pie projekta Kofers, kas ir cīņa pret e, nodokļu krāpšanos, un mana galvenā izpētes joma ir nodokļu nenomaksā, cīņa pret naudas uh, Eh, atmazgāšanu, kā arī eh, turī, nevienlīdzība turībā, dzimuma nevienlīdzība, kas izriet no šīm parādībām. Un savā iepriekšējā paziņu es gribētu jūs iepazīstināt ar projektu Kofers, kur mēs runājam par savām metodēm un arī par to, kā Paradise Papers palīdzētu mums šajā jomā. Pēdējo sešu gadu laikā Eiropas Savienība ir Eh, sastapusies ar nevienlīdzībām daudzās jomās eh, - dzimums, eh, paudzes, turība, mobilitāte, iespējas. Un šādas nevienlīdzības var tikt izsakotas arī sakojot nodokļu sistēmām, kas vairāk apliek ar nodokļu darbu nekā kapitālu Tie apstākļi, ko radīja nodokļu un finanšu krīze Eiropas Savienība un dalība valstīs, e, reaģēja ar politiskām inovācijām valstu, reģionālos un starptautiskajā līmenī. Uh, tiek sagatavoti jauni e, instrumenti un cīņa pret nodokļu krāpšanos sniedz jaunu ietvaru labākai izpratnē par pašreizējo situāciju. Skatot abus aspektus, gan tiem, uz kuriem noteikuma atteicās, gan tiem, kuri šo izstrādā, mēs esam iecerējuši līdzekļus pret fiskālā uh, režīma trūkumiem, esam izstrādājuši pasākums Eiropas Savienībā dalībvalstīs, un mūsu projekts ir izvērtēt noderīgumu, izstrādāt jaunus instrumentus, lai vērstos pret nodokļu nenomaksu, piemēram, automātisko nodokļu nomaksu, eh, ziņojumu pa valstīm. Mēs to vēlam paveikt eh, sagatavojot vienlaicīgi pierādījumus jau tā polarizētajās diskusijās, bet šim nolūkam ir, mums ir nepieciešams vairāk informācijas. Tāpat mēs vēlamies saprast pagātnē pieļautās kļūdas un sagatavot eh, augsni darbam nākotnē. Tas attiecas uz dalībvalstu politiku Eiropas Savienībā E, korekcijas nodokļu sistēmā, administratīvās kapacitātēs un citur. Un šim nolūkam mēs vēlamies izmantot inovatīvas pieejas, profesionālos pētījumus, ekonometriku un modelēšanu, lai. Okay. I'm sorry. I don't even understand it. How oh, can I? How? The translators tell they cannot yeah. translate because you speak too fast. Okay. I yeah. should I start again or should I? Es nesapratu pat jūs sacītu angļu valodā. Jūs eh, vienkārši bērāt, un tas nav, tur nav nekā kopīga realitāte. Vien, vien, eh, politiskā zinātne ir viena lieta, un politika ir kaut kas cits. Eh, cita balss no zāles. Es sapratu labi teikto, bet lūdzu tomēr runāt lēnāk runātāju un arī citiem kolēģiem atgādina, ka jūs varat izteikties tad, kad tiek dot vār, dots vārds. Mūsu galvenais mērķis runātāji turpina ir nodokļu sistēma un vēlamies izprast, kāda atsevišķi spēlētāji, kā e, likumdevēji, grāmatvēži, lik, e, juristi un, un, un sabiedrība darbojas šajā jaunajā režīmā. Mēs meklējam reakcijas e, no šīm iesaistītajām pusēm, kā tās ietekmē sistēmu kopumā, un arī mēs domājam, ka jaunās. Re, arī jaunajās eh, notiekuma sistēmās būs trūkumi un mums nāksies tās koriģēt, tāpēc mums ir jāveic vairāk pētnieciskā darba. Runājot par Paradise Papers, eh, tie sniedz ārkārtīgi daudz pierādījumu tam, kas jau bija zināms eh, akadēmiskajā vidē. Tomēr jāapzinās, ka Paradise un Panam Papers ir parādījuši to, kā bīstam nodokļu plānošana var ietekmēt citu situāciju. Tāpat arī Paradise Papers atklāja to, ka šis ir ne tikai liela uzņēmuma, bet arī atsevišķu personu jautājums. Mēs esam beiguši arī pētījumu naudas atmazgāšanas jomā, un tas bija ļoti noderīgs. Koferis gadījumā Paradise Papers sniedz ļoti noderīgu informāciju, kas var izmantot, eh, lai stiprinātu zināšanas Eh, pār šo parādību. Tāpat arī tie, mēs uzskatām, ka caurskatāmība ir vienīgais veids, kā cīnīties pret eh, nodokļu krāpšanos un pēdējais pēpērs sniedz informāciju mums, prāt, tas nav pietiekami, un lai apkarotu nodokļu krāpšanos mums ir jāceļ caurskatāmība, mums ir jāsaprot, kur šī nauda paliek. Paldies! Un tagad mēs pāriesim pie diskusijas ar mūsu deputātiem. Jums tiks uzdoti, eh, būs jautājuma atbilžu kārta, kur ir paredzētas 5 minūtes jautājumam un atbildēju. Ja paliek laiks, tad būs iespēja uzdot papildu jautājumu, nepārsniedzot kopējo piecu minūšu iedaļu. Un vispirms tautas partijas eh, līdzreferents Lodeks Nīdermajers. Paldies jums, paldies visi, eh, visiem viesiem, kas ir ieradušies tekstu komitejas. Darba apjoms pēdējo gadu laikā bija ļoti plašs. Mēs koncentrējāmies uz plašiem, uz, uz lieliem uzņēmumiem, uz uh, naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumiem. Un viens specifisks eh, punkts bija nodokļu aplik aplikšanu privātu personām. Es domāju par trim jautājumiem. Pirmkārt, mēs zinām, ka ļoti bagātu cilvēku iespēja sasniegt ļoti zem nodokļu likmi ir mm, nozīmīgi ietekmē ekonomiku, tas apgrūtina ienākums e, pārdali. Tas ir būtisks jautājums, un es gribētu īpaši uzdot e, SAO Eh, par to, cik jūs to uzskatāt ne tikai par sociālu un politisku, bet arī ekonomisku parādību. Otrkārt, eh, jautājums viesiem. Šis jautājums apvieno gan individuālās taksācijas, gan arī korporatīvas struktūras taksāciju. Vai ir kādi leģislatīvi soļi, kas būtu iecerēti šajā gadījumā? Uh, un vai mums vajadzētu kaut, klā, kaut ko tajā mainīt. Un e, pēdējais jautājums attiec uz SAO. Kā jūsuprāt ir nodokļu stratēģija valdībām attiecībā pret ļoti turīgiem e, ļaudīm, kuru ienākums nāk galvenokārt nevis no atalgojuma, bet no kapitāla, kas ir dividendes akcijas, e, ienākumu no izīrēšanas? Ļoti plašs jautājums vienai minūtē. Bet, nu, jūs. Jums ir nedaudz vairāk nekā minūte. Tagad īsas pārdomas vispirms. Manuprāt, ir nopietna problēma ar caurskatāmību. Un, ja jūs skatāt, piemēram, Panama papers, Un, ja kopīgais standarts būtu izstrādāts, tad ļoti daudz no tā nebūtu noticis. Politikas veidotāji, tā skaitā Eiropā, ieviešot automātisko eh, atskaitīšanos par bankas kontiem, tad Pādāmā pat būtu sniegusi kontu informāciju par kontiem atskaitīšanos atrodas eh, Panamā, tai skaitā caur uh, uzņēmumiem, kuri pieder privātpersonām. Tas ir liels solis uz priekšu, kas situāciju mainītu. Vai mēs esam pabeiguši? Nē, mēs, eh, mums ir jāstrādā, lai tas tiktu ieviests pilnībā, gan pēc gara, gan pēc burta. Tāpēc Eiropas Savienība un es jau ir ieviesuši uh, noteikumus pret tiem, kuri mēģina apiet šos uh, noteikumus. Tāpat, manuprāt, var darīt vēl vairāk, lai plašāk sabiedrība izprast, kas notiek. Tas ir pirmais solis uz caurskatāmību. Tāpat ir jautājums par peļņas īpašumu Eh, mēs strādājam pie tā globālajā fórumā, mēs strādājam pie piekļuves par peļņas īpašumu, kas stāv aiz šiem uh, nosaukumiem. Eh, elektroniskā veidā tas ir daudz vienkāršāk nekā, ja ir jāiet cauri rakstītiem dokumentiem. Bet vēl. Uh, Paradise Papers gadījumā ir PVN joma. Es domāju, ka šeit komisija nav pietiekami aktīva un mums ir jādomā, kā vēl celt caurskatāmību šajā jomā. Tāpat mēs redzam, kā politisku reakciju, ka tā kā šobrīd ir grūti nodalīt jūsu bankas konti no jūsu eh, rezidents vietas tad arī šis aspekts ir jāpārdomā. Vārds sakot, ir daudz darāmā. Un lai varētu. Pirmkārt, to īstenot, jo tas ir ne tikai nodokļu jautājums, bet arī kvalitātes un sabiedrības uzticības jautājums. Tas eh, skrietni pārsniedz nodokļu eh, robežas eh, Mēs nedrīkstam atteikties no lielākas tautskatāmības. Mums ir jāredz, kur ir trūkumi, ja ir jādara vairāk, mēs tā darīsim, ja standarts nedarbojas, mēs to padarīsim prasīgāku. Un šī nav vienīgā joma. Mums ir jāsako tam, lai mēs nenonāktu situācijā, kur ikvienam uzņēmumam tiek piešķirtas nodokļu atlaides, un beigās mēs nekā, ne pie kāda rezultāta netiekam. Un Visbeidzot, tad, kad jums ir informācija par finanšu holdīgiem, tad valsts suverēni izvēli ir, e, cik tā vēlas atlikt ar nodokli kapitālu un cik darbu, bet e, vajag izvairīties no e, situācijas, kad kapitāls netiek aplikts vienkārši informācijas nesamības dēļ. Lūk, šeit tad ir izvēle, kā notiks aplikšana ar nodokli. Paldies! Nākošais runātājs mēģiniet eh, eh, ierobežot jautājumu uz vienu minūti, lai atbildē paliek pietiekami laika. Ķepekots eh, no sociāldemokrātu grupas, paldies. Es iepazinos ar jūsu raksturīdu jau paziņojumiem, un mans jautājums attiec uz paradeiz papers gadījumu, kad viens no aspektiem ir, ka daudz šīs, dažas šīs schēmas šķiet juridiski pilnīgi legālas, bet morāli nepieņemamas, tiek izmantot trūkumu un tā tālāk, un mans jautājums panelim būtu. Jūsu viedoklis par publisku ziņojumu pa valstīm un par eh, globālām darbībām, kā varētu padarīt apgrūtināt multinacionāliem uzņēmumiem nodokļu apiešanu. Nāko tālāk. Ja jūs runājat par trauksmes cēlāju aizsardzību, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk, arī ņemot vērā jūsu žurnālistas pieredzi, jautājums tiek uzdots Guardian. Un visbeidzot, es iepazinos ar vienu no jūsu atbildēm kur mēs jautājam par Apple Pay. Šeit ir arī citi uzņēmumi, STM Fides, kas piedara Aaron Banks, personai, kas palīdzēja finansēt Kopins kunga Brexit pasākumu, un tā ir saikne šajā lielajā biznesās apvienoties karalistēs un offshore varbūt mēs varētu aicināt eh, arī viņu pārstāvis, lai viņi uz, izteiktos un uzstātos mūsu komitejā, lai mēs varētu labāk izprast šo jautājumu, kā šīs schēmas tiek veidotas, kuras mēs izmeklējam. Eh, sāksim ar. Še eh, Sāksim ar atbildēm. Es eh, atbildēšu uz pirmo jautājumu daļu un jūs uz otro. Jautājums ir par to, ka Paradise Papers parāda struktūru, kura šķiet pilnīgi legāla un tiek izmantot trūkumu, lai varētu apiet atsevišķas prasības. Eh, par ziņojumu pa valstīm divas lietas. Jā, mēs runājam par šīm struktūrām, tās nebūs vairs iespējams Eiropas Savienībā un arī plašāka. Uh, Viena bija struktūra bija izmantot hibrīd noteikumus, kas tā kļūst neiespējama ar jauniem likumiem Eiropas Savienībā un Savienotās valstīs. Un, ja mēs saņemam informāciju par notikumiem pagātnē un projicējam skatiem nākotnē, redzam, ka daudz no šīm struktūrām vairs nedarbojas. Tālāk ziņošana pa valstīm. Šie ziņojumi visā pasaulē tiek saņemti tagad jūnijā pirmo reizi. Ja jūs esat naik vai liels cits korporatīvs uzņēmums, kas ir klātsoši Eiropā, Brazīlijā, Indijā un citur, tad nodokļu administrācija, kur jūs, kur ir jūsu dibināšanās vieta, tad eh, nu, nodokļu administrācijas redzēs pilnīgi visu, ne tikai kas notiek viņu valstīs, kas notiek eh, zem, nodo, zem nodokļu vietās, cik liela eh, peļņa un tā tālāk. Un tas situāciju padara atšķirīgu. Daudzi korporatīvi uzņēmumi nevēlas skaidrot pārāk daudz nodokļu administrācijām, kāpēc viņiem ir šie uh, Eh, juridiskie nodibinājumi tik daudzās vietās. Un vēl laiks, cik man ir palicis, pusminūtes par uh, ziņojumu pa valstīm nav pārsteidzoši. Mums, kā ESAU, ir iebildes pret šādu ziņu ne tāpēc, ka mēs būtu pret caurskatāmību, mēs esam ļoti daudz darījuši tās. Uh, labā, bet ir daži tehniski jautājumi. Pirmkārt, ko mēs darīsim? Uh, darījām SAO veidojot šo ziņojumu. Tas bija domāts nodokļu administrācijām, tas bija domāts, eh, tas bija ar vietējo eh, failu, master failu un tā tālāk. Bet šeit nevajadzētu uzreiz pārsteigties ar eh, secinājumiem, jo daudzas lietas būtu jāizmeklē sīkāk. Tāpēc iespējams, ka tas nedarbotos. Nākošais jautājums ir dubulta nodokļu ap, apnik, aplikšana, jo cilvēki varētu to izmantot un citas nodokļu administrācijas varētu to izmantot. Un treškārt, pastāv bažas ārpus Eiropas. Dažiem liekas, ka mums ir noslēgts darījums Eh, tāds darbojas šobrīd, un tas nav publisks. Jautājums ir, kā tas darbosies starptautiskā sistēmā, bet Ņemot vērā visu sacīto, Eiropa ir suverēna un tā var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Paldies! Jūs vecājat par trauksmes cēlējiem. Es domāju, ka Eiropas Savienība šobrīd izvirza tiesību aktus, kas piedāvā šādu aizsardzību trauksmes cēlējiem un iespēju piedāvā arī juridisko palīdzību, finanšu atbalstu, un tas ir ļoti vajadzīgi. Nesen dzirdēju par vienu gadījumu kur kāds vērsās pie manis un teica, lūk, man lika pārnēsāt naudas summas Eh, lidmašīnās uz bīstamām valstīm bijām, kas ar kukuļu un tā tālāk, un pēc tam valsts, kas notiek, ka viņš cilvēks to pasaka, pēc tam valsts vērš pret viņu, jo, protams, tās viss ir nelegāls lietas, par ko šis cilvēks tādā gadījumā man stāsta, un man vajadzēja viņiem teikt, eh, lūk, ko es teicu, nu, ja tas nonāktu līdz tiesai, un tas ir The Guardian noteikums, tad jums pašam jāmeklē savu, savu juridiskā palīdzība, konsultācijas, lai, un, jo nav īpašas aizsardzības, un kas pienāktos Lielbritānijas likumdošanas ietvaros nu, tāda Applebee loma, to gribu īsāk, sīkāk to paskaidrot, viņiem bija fiduciārais bizness. Eh, un tas bija tas materiāls, ko mēs arī izmantojām pardīzes dokumentu sagatavošanā. Tas ir līdzīgi kā Mosaka fonds Aiko darbojās. Tas ir ļoti pretrunīgi, tāpēc, ka tas tāds ļoti slepens dienests, tāds slepenošanas dienests, pat Apple bija attiecīgais dienests, eh, tad veidoja šīs eh, offshore kompānijas, tādas čālu uzņēmumus. Uh, noteica tīri, nu, tā vārdu pēc kaut kāds direktors un tā tālāk, un tas viss līdz ar to, eh, nu, tika darīts, lai nepakļautu skrīningam uzņēmumu pašu direktors. Un līdzīgi kā Monsaka Poseka, viņi, nu, protams, visu to sarežģītāk nav iespējams saprast, vai kurš kur vārdā darbojas. Uh, Nu, un tad šie, šie biznesi var tikt pārdoti, ar citu mainīt zīmos un tā tālāk, līdzekļi iekļaut kapitālā, joprojām viņi darbojas šie uzņēmumi tais pašās jurisdikcijās. Ano plāns, jaunais plāns ir, ir izvērst šo biznesu, uh, konsolidējot visu šo jomu, bet, protams, ka pastāv spiediens palielināt ar apēļņu, un rezultātā ir milzīgs spiediens, kā jau jāpieņem jauni klienti, uh, Nu, un tad jāredz, kāda būs šī iespējamības darbības analīze. Domāju, ka ļoti, ceru, ka ļoti pamatīga. Un esiem FedEx arī ir tāda, mm, tāds uzņēmums, kurā piedar daļas bankai, arī līdzīgi darbojas kā mm, iepriekš minēt uzņēmumu. Manuprāt, arī no, pats, kas pārcās no šī biznesa, varētu būt ļoti labs liecinieks šāda veida lietās. Paldies! Lūdzu, centieties iekļauties vienā minūtē uzdodot jautājumu, tīpaši tad, ja vēlaties uzdot vairāk kā vienu jautājumu tālāk. Uh, eh, Morisan kungs no tādas partijas. Pirmām kārtām paldies visiem trim runātājiem. Gribu pirmām kārtām uzdot jautājumu Gārsaits kundzei par Dāfnes projektu, ko jūs runā, par ko jūs runājāt. Uh, Ja jūs varētu padalīties varbūt ar mums eh, un pastāstīt par, m, mm, savās domās pastāstīt par tēmām, kas tika skatītas Dafna projekta ietvaros, nu tādā ziņā, ka tiek turpināts eh, Dafnas Korons Galīcijas darbs, vai eh, jūs, prāt, tur redzams kaut kas arī tāds pozitīvs, kas motivējošs? Nu, ko jūs domājat par to visu? Un otram kārtām jūs turklāt izteicāt argumentus, ka mums vajadzīgas šīs uh, pretas latjeb, uh, nu, konkrētās tiesvedības uh, normas eh, tajā gadījumā, kad, piemēram, eh, žurnālisti pēta nodokļu izvairīšanās lietas un tā tālāk, nu, ka, var sakot, viņiem pienāk šī aizsardzība tiesvedības jomās, kāda veida citus mērus, jūsuprāt, vajadzētu ieviest žurnālistu aizsardzībai tajā gadījumā, kad viņi, nu, izmeklē pēta šādas ļoti delikātas un, nu, arī riskantas lietas. Un trešais jautājums par regulējumu runājot, jūs, atklā, jūs bieži minējāt to, ka Lielbritānijā ir uh, Um, lielā mērā plaša offshore finansēšanas nozara, ņemot vērā aizjūras teritorijas. Kādas šeit būtu juridiskās grūtības, ar ko jūs varētu sastapties, um, nu, īpaši tajā gadījumā, kad uh, piedzīvosim brīdi, ka Lielbritānija izstāsies no ES? Jā, virkne tēmu. Par Dafnes projektu runājot. Domāju, ka Malta um, savā ziņā ļoti labi hresmātiski parādīja visus tos jautājumus, kas ir svarīgi visai Eiropai. Nu, pirmām kārtām šis zelta pases, šī pilsonības iegāda Lielbritānija rīkojasies līdzīgi, izņemot tā pārdod uzturēšanās atļaujas Portugāla, pārdod pases un uh, uzturēšanās atļaujas Austrija tāpat pārdod uzturēšanās atļaujas. Un tad, nu, jautājums ir par to, cik liels finanšu līmenis, cik lielā manā tiek veikts finanšu kontrola e, šādos gadījumos pirms šīs pasas un vīzas tiek piešķirtas cilvēkiem no valstīm, kur trūks tiesiskuma. Nu, piemēram, tādas vietas kā bijusī padomu savienība, Krievija, Ķīna. Nu, mēs zinām, ka Lielbritānijā, piemēram, 3000 ģimenēm tika dot iespēja iegādāties uzturēšanās e, atļaujas. Uh, un tas bija 15. gadā, un nekāda veida kontrola attiecībā uz finansējumu, kas tika šai kantrai kādā gadījumā izmantots, netika, netika veikta. Nu, šobrīd to vajadzētu pārskatīt, bet šo individu vārdi nemaz nav publiskoti. Un es domāju, ka politiski ietekmīgu, ja aktuālu personu gadījumā būtu par to jārunā. Ne tikai jārunā par to, cik daudz šādas schēmas ietvaros ieceļojuši, bet arī, nu, kas tie ir bijuši par cilvēkiem, šie vārdi ir jāpapliska. Nu, šai ziņā mēs esam pats nu, tāds sliktāks piemērs nekā Malta. Viņi vismaz publicē šo jauno savu pilsoņu sarakstus katru gadu. Kiprā, piemēram, tiek publiskot arī vārdi visiem, kas iesniedz pieteikumus pilsonību, tāpēc es domāju, ka Eiropas līmenī vajadzētu izdarīt milzīgu spiedienu, lai šī informācija tiktu publiskota, tīpaši tā gadījumā, ka tas ir tāds politiski aktuāls, nu, nozīmīgs personas. Runājot par Eiropas eh, mērogā naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūras izman, izveidošanu, es domāju, ka tas būtu nepieciešams. Un es runāju arī ar Anglijas Bank of England pārstāvi pagājušajā nedēļā. Viņi teica, ka ļoti grūti šeit vispār šobrīd izsakot datiem. Lielbritānija lielā mērā pat paļaujoties uz ASV un tādai mazai valstī kā Malta, vispār nav resursus, kas ļautu cīnīties pret starptautisku naudas atmazgāšanu. Un mēs to ļoti labi redzējām arī Dāfnes Karano gadījumā viņas izmeklētajā lietā. Uh, Es te nerunāju par nodokļiem pat tik daudz, jo tas varbūt ir drīzāk tāds suverēns jautājums, nu tā varētu teikt, bet naudas atmazgāšana pilnīgi noteikti ir noziegums, kas iet pāri robežām, un te runājām par ļoti šaubīgu avotu aktīviem, un tāpēc ir vajadzīga spēcīga izpilda aģentūra, kas spētu darboties pāri robežām, jo nacionāliem regulātoriem ir grūti ar to nodarboties. Tātad, lūk, tas ir viens, to mēs pētam, pētam šo pašu jautājumu, uzturēšanās atļaujas, un tieši tā kā parlaments teica, raugāmies jāraugais arī uz to, kas notiek ar kaut kādu veidu politisku iekšanos, kaut kādu polit, kaut kādas politisku raksturu izmeklēšanās un tam līdzīgi. Tālāk jūs vajadzētu par slapu, par šo ties, palīdzību tiesvedības gadījumos žurnālistiem. Te man jāsaka, nekas konkrēts nav ierosināms, izņemot, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz datu aizsardzības eh, tiesību aktiem, lai nebūtu tā, ka šī darbība viņiem tiktu paralizēta. Ir, Eh, jācīnās pret visiem centieniem, kas vērstu žurnālistu kapacitātes samazināšanu šai jomā. Tas jādara gan Lielbritānijā, gan citur Eiropā. Brexit, Brexit kon sekas, tīri juridiski Alberts Hočs, kas ir eh, deputāts Lielbritānijā, un Andrew Mičels, kas ir arī no konservatīviem, ir pieprasījuši pieņemt likumu, kas liktu, ka, eh, pie, likumu, ka visa veida gala saņēmēji, tie mm, labuma saņēmēji, šie saraksti tiem attie, attiecībā uz aizjūras teritorijas esošiem uzņēmiem tiek publiskā, publiskot, un tas, zināmā mērā, nozīmē to, ka mēs cenšamies izstrādāt kaut kādas aizsardzības barjeras un elementus vēl pirms Lielbritānija izstājas no es, jo, protams, ka pēc tam eh, šie šie centieni kaut kādu netīru naudu atmazgāt tieši Lielbritānijā būs diezgan lieli. Un eh, tas, tāpēc mums pirms vēl izstāšanās ir jā, jānodrošina visas iespējas cīnīties pret šādu spiedienu. Šāds uh, reģistrs, kā tas izbrīvē, šobrīd izveidot Lielbritānijā, ir bez maksas un pieejams tiešsaistē. Paldies. Vēlreiz ļoti īsi. Jā. Gribu turpināt šo pasu un uh, uzturēšanās atļauju jautājumu. Esam identificējuši virkni tādas schēmas un plānus, kur, piemēram, cilvēki dzīvo eh, nu, šeit, un tad viņi iegādājas no, no kādas citas valsts uzturēšanās atļauju, iesniedz to bankai, lai tā domātu, ka viņi dzīvo kur citur, bet tā ir tā fiktīva mājvieta, un tad, tad tas ir tādas, nu, protams, augstāka riska jurisdikcijas, eh, kurās viņi dzīvo, nu, tā, lai finanšu iestādēm savukārt tad nebūtu eh, tik daudz viņas jākontrolē un tālāk, un tad, tad ļaunprātīga izmantošana. Es un D grupas pārstāvis. Runāšu spāniski. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies visiem runātājiem. Man ir trīs jautājumi. Es savu pārstāvim uzdošu tos ļoti īsi. Iespējams, Eiropas parlamentā trīs gadus pēc cīņas pret nodokļu nenomaksu, ka esam ļoti nedaudz pavirzījušies. Pirmkārt, jautājums SAO būs, lai zinātu, vai ziņojums pa valstīm tiks paplašināts. Kādi instrumenti SAO rīcībā ir, lai eh, varētu panākt to, ka visi uzņēmumi to, saga, to sagatavot. Otrkārt, vai mums politiski vajadzētu veidot minimālu tipu būs e, šiem uzņēmumiem kas būtu saprātīgs veids cīņai pret nodokļu nenomaksu. Trešais jautājums. Melnie un pelākie sāraksti, ko sagatavo Eiropas Savienību, vai tā ir pietiekama, vai tam kaut kam der? Uh, un Garsaitas kundzes pārdomu sakarā par viņas liecības atklāšanu parlamentā šeit. Mēs strādājam pie direktīvas trauksmes cēlāju aizsardzībai. Un e, no jūsu uzstāšanās izriet viens aspekts, ko pārveidošu pārgrozījumu. Mums ir jāvēršas pret tiem, kuri Eh, eh, eh, pret tiem, kuri iesniedz nepatiesus, nepatiesu informāciju. Paldies! Centīšos atbildēt, atbildēt secīgi, tā kā šos jautājumus dzirdējis pirmām kārtām. Nu, šis eh, karš pret izvairīšanos no nodokļiem. Šeit ir jānodala divas lietas eh, - uzņēmuma ienākuma nodoklis un izvairīšanās no nodokļa. Nu, ir šie indivīdi, kas cenšas izvairīties nodokļu maksāšanas un tā tālāk, un tad savukārt ir uzņēmums, kas mēģina izdarīt spiedienu uz tiesību aktiem. Ne jau, ka šīs abas lietas nebūtu jārisina, bet vienkārši šīs lietas, kas ir jāskata citādākās plāksnēs un citādi arī jāapkaro. Es domāju, ka cīņā pret nodokļu nemaksāšanu. Uh, ļoti svarīgi ir nodrošināt informācijas apmaiņu par banku kontiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi ir augams šiem šiem skaitļiem, taču šeit pēdējais skaitlis, kas parādījās, attiecās uz to, ka ir vairākas apmēram 95 miljārdi eiro netiek iekasēt nodokļos tikai tāpēc, ka cilvēki vienkārši nav e, maksājuši šo naudu un tā. Tā ir milzīga nauda un tā, tas vēl pat nav pilns skaidrs. Tātad pirmais par šīm Um, datu apmaiņas punkts, um, ka tiešām visām valstīm, arī papildus tam 50 valstīm, kas to vēl nedara, jāapmās nodokļu informāciju, banka informāciju, iestājas šī gada septembrī. Nu tad, piemēram, ja Lielbritānijā ir kāda persona, kam ir konts Panamās, Šveicē un tā tālāk, šī informācija nonāks pie um, izcelsmes valsts. Un es domāju, ka tas būs ļoti svarīgi. Protams, ka daudz kas vairāk arī jādara, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu, bet tas ir viens no elementiem. Tālāk par val konkrēto valstu pārskatu sagatavošanu. Tas eh, vairs nav saistīts ar uh, individiem un tā tālāk, bet runājam par lielo multinacionālo uzņēmumu gadījumiem. Te mēs nerunājam par konkrētu nodokļu nemaksāšanu, bet drīzāk agresīvu nodokļu plānošanu. Un šajā gadījumā visu veidu nodokļu administrācijām ir, jā, nu, ir jāraugās uz to, kur ir šīs filiāls, kur tās darbojas, kur ir, uh, tiek maksāta nodokļi, kur šie iedzī, dzī, viņu darbinieki strādā un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Un šis jautājums, kā jau teicu, ir ļoti aktuāls jau šobrīd. Pārsvarā tas attiec uz visiem uzņēmumiem, kas būtu arī jāietver. Tātad šai sistēmā šobrīd ir apmēram 99% no visiem šāda veida globālās uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātāji iekļauti. Nu, vienalga šī informācija no ASV, Japānas un tā tālāk. Uh, 99% uzņēmumu šeit tiek ietverti. Un es domāju, ka šajā gadījumā tas ir ļoti svarīgi. Varbūt reizēm mēs esam nu, tādi nepacietības pilni, vēlamies visu ar iesau, vēlamies pēc, pēc visu ātrāk, ātrāk, ātrāk, bet, protams, ka vispirms ir jāpanāk vienošanās, tas ir jāizseno un tad tas tā iestrādā tiesību aktos un tā tālāk. Tad, tad ir vajadzīga tad neliela pauzīte, jāraugās, kā šī sadarbība ar nodokļu administrācijām notiks un cik veiksmīgi tas notiks. Tas ir tas izaicinājums, kas ir mūsu priekšā. Trešā lieta, kas ar šīm minimālajām likmēm, vai mums vajadzētu noteikti garantēt kaut kādas minimālās likmes. Es domāju, tās ir tādas aktīvas diskusijas šobrīd Eiropā. Ir arī plašākas diskusijas par minimālajām nodokļu likmēm kopumā, tāpat arī diskusija par to, vai vajadzētu, piemēram, koordinēt šo likmu ietekmētāju elementus. Nu, tādas diskusijas esam dzirdējuši, tādas ir arī ESA un tā tālāk. Par savukārt augsmes celējiem šķiet drīzāk es došu mm, iespēju izteikties šeit kolēģiem kolēģiem, kas man sēž pa labi. Jā, Mēs atzinīgi, protams, vērtēt jebkādu veidu tālāk aizsardzību trauksmes cēlājiem, tāpat arī tālāk aizsardzību žurnālistiem, kas sastopas ar, eh, nu, piemēram, apmelojuma eh, apsūdzībām no izmeklēto pušu puses. Nu, šis apmelošanas tiesību, apmelošanas tiesību aktu izmantošana, protams, ir pieejama tikai un vienīgi bagātajiem pārsvarā, un tas ir tas, ar ko mēs arī sastopamies, kad gatavojam savus rakstus un ziņojumus. The Guardian ir vienkāršāk aizstāvēties, bet visiem šiem uh, blogeriem, emora uh, rakstītājiem, līgumu uh, žurnālistiem tā tālāk tas viss ir daudz sarežģītāk. Un šāda veida uh, žurnālisti parasti arī ir tie, kas šo korumpētību visvairāk atklāja, kā to no, novērojām Dafnes gadījumā Maltā. Viņa to darīja savā blogā, savā interneta vietnē, un viņai nebija aiz muguras vesela jūra ar juristiem. Paldies! Aldes, no Aldes, grupa, Aldes grupas Maitē. Paldies, priekšsēdētāji, arī es uzdošu jautājumu spāņu valodā. Pirmkārt, paužu savu abrīnu žurnālistei Garsai un visiem žurnālistiem, kurus jūs pārstāvat. Mēs deputātu grupā esam nu jau labu laiku iesaistījušies no vienas puses, lai panāktu to, ka ir šīs direktīvas priekšlikums, lai aizsargātu trauksmes cēlājus, un šobrīd mēs uh, E, strādājam, lai novērstu strateģiskus tiesas procesus un spēlī, spēlītes ar tiem saistītās, kas varētu sagraut jūsu darbu mūsu demokrātijas aizsardzībai. Un mēs turpināsim strādāt pie šīs lietas, bet es turpinu Haurēgī kunga uzsākto jautājumu. Mēs zinām, kā nodokļu nenomaksa nereti notiek valstīs, kas nav ne melnajos, ne pelēkajos sarakstos. Un pateicoties Panama Papers un citai no informācijas noplūdēji, mēs varam aplēst to milzīgo apjomu, e, par kādu šeit ir runa. Lai par to nebūtu ilūziju. Un, ja tā tas ir, tad es vēlētos zināt, vai mēs varam aplēst, cik šobrīd uh, tiek, at, kādos apjomos tiek apmaz, atmazgāta nauda, nenomaksāt nodokļi. Un vai uzskatāt, ka ir pietiekami ratificēt konvenciju par savstart, eh, savstarpējo uh, administratīvo palīdzību? Turklāt piebildīšu, ka mēs neesam nepacietīgi Eiropas parlamentā bet vienkārši mēs vair, lau, laiku zaudēt nevaram, ņemot vērā izveidotās transnacionālās nodokļu nenomaksas un naudas atmazgāšanas struktūras. Paldies! Yes, uh, uh. Prosakungs, lūdzu! Paldies par šo jautājumu. Pilnībā piekrītu jūsu paustajām izjūtām. Mēs esam aplēsuši, ka tad, kad uzsākām BEPS projektu, valstis kolektīvi zaudēja apmēram 10% no savu kopējā uzņēmuma ienākuma nodokļu bāzes. Apmēram 240 miljardi katru gadu. Nu, tad, tad tas ir tas skaitlis, uz ko balstījām savu ekonomikas analīzi sāošais ziņojumos. Tas, tas ir milzīgs skaitlis. Šobrīd izmantojam agregātu skaitļus, agregātu informāciju no valstīm, tātad ne par katru uzņēmumu, bet no valsts apkopotu rezultātu un eh, līdz ar to nonācām pie šīm pārmaiņu aplēses uh, redzam skaidļos šīs atšķirības un uh, šobrīd pētam situāciju tālāk. Tātad um, atspērienu punkts bija mūsu aplēses, tātad 240 miljārdi. Tas bija tas, ko mēs pieņēmām. Es nerunāju par izvairīšanos nodokļiem, es runāju tātad šo par to nodokļiem, kas zaudēti uzņēm, no uzņēmuma ienākuma nodokļa. Uh, BEPS daļa - 240 miljardi. Un tad mēs centāmies šo skaitli pēc iespējas vairāk samazināt. Nu, gan arī vai tādu uzjautrinoši piemēri no visiem šiem uzņēmiem liecina, ka šis BEPS e, konkrēti ir radījusi nopietnu ietekmu uz uzņēmumiem. Jo, piemēram, ja redzam, kāda struktūra šeit paradīzes dokumentos, tad, e, nu, visi šie cilvēki, kas tur parādās, jau bija nodokļu administrācijām zināmi. Uh, un kaut kāds hibrīds pa vidu vēl un tā tālāk, un pirmo reizi tagad beidzot, ņemot vairāk, ir noteikti obligāta informācijas apmaiņa, šī informācija tiks publiskota. Paldies, Rasels kundze. Es arī varu atbildēt spāņu valodā. Es vēlējos runāt par jautājumu par aplēsēm, cik Eh, lielos apjomos notiek naudas atmazgāšana vai nodokļu nenomaksa. Mūsu rīcībā nav fiksētu numuri, bet mēs runājam par to, ko saucam par piesaistīšanas modeļiem, kā, kuras jurisdikcijas piesaista cik lielus naudas summas pēc saskaņā ar ekonometriskiem modeļiem, un mums jau ir iepriekšējās aplēses, es varu nosūtīt jums eh, apmēram to, cik esam lielā mērā plēsušu naudas atmazgāšanu un arī strādājam pie tā, cik li, e, kādas varētu būt nodokļu nenomaksas summas. Un mēs vēram tos, vēlamies to sagatavot pa valstīm un arī kopējo summu, cik zaudējam. Tādējādi no zinātnes puses mēs izmantojam visadvansētākos mo modeļus šo apliešu īstenošanai. Paldies! Paldies! Molīs Kotkaito! Paldies priekšādātājiem! Arī es gribu iesākumā teikt paldies Džulietai un viņas kolēģiem The Guardian par lielisko darbu, ko viņi īsteno, lai aizstāvētu tiesiskumu un daudz citas lietas, Es nelapojos ar to, ko, kas daudz kur notiek Lielbritānijā šobrīd, bet viņu un viņas kolēģi liek man list, justies lepnai. Tāpat arī šī saiknes starp Brexit un nodokļu izvairīšanos grib tam pievērsties. Un tad šo Brexit, nu tā teikt, slikto zēnu jautājumu, tieši tā kā tas parādās paradīzes dokumentēs, mēs zinām, ka daudzi Brexit atbalstītāji arī parādījās ar saviem vārdiem paradīzes dokumentos ar spēcīgiem offshore eh, saiknēm. Nu, uh, Nu, tur bija viens mūsu deputāts, tur tā, mums arī ir šīs nodokļu pardzīs, Isle of Man, Britu Virģīnas salas un tā tālāk. Um, Un te bija vēl kāds cits deputāts, kuram savukārt um, līdzekļus pārbauda attiecīgas uh, kon, um, konstelācijas Kaimana salās Singapūrā, Aškrafta um, deputātam Aškraftam savukārt arī līdzīgi kaut kāda šāda veida saiknes atklāts. Un tāpēc gribu vaicāt, Džulietē, kāda ir jūsu, kāds jūsu viedoklis par šo te uh, personu saistību ar Brexit? Vai jūs uzskatāt, ka pastāv viņu, saiknes starp viņu, inter, viņu personiskajām interesēm un viņu interesētību Brexitā? Ja tas, uh, ka tas nozīmētu mazāk kontroli pār nodokļu paradīzēm. Malī, es arī gribēju teikt paldies jums par to darbu, ko jūs darāt. Jūs ļoti efektīvi esat Lielbritānijā darbojos. Es sajūtu, ka balsts tiks atdzirdēta, kad cīnāties par naudas, no, par naudas atmazgāšanas apkarošanu un tam līdzīgi. Es domāju, ka pastāv šai saikne, jā. Tās ir personas, kas, kuru vārdi parādās atkal un atkal, kad pētām datus, kad skatāmies uz liel, tām Lielbritānijas personībām, kam šādi nodarījumi nu, kuru gadījumā šāda nodarījuma tiek identificēta. Mēs runājam par tādām, tādiem cilvēkiem šajā gadījumā, kas nerad, nu, ša, šur un tur ir piestrādājuši, piemēram, par kasieriem konservatīvo uh, partijā, un viņi parādās šeit uh, Lords Megans, bijušais um, kases pārvaldnieks, viņš arī šeit ir paradīzes dokumentos, jūs pieminējāt, ja Džekan bija smagu. Uh, Banks tur arī zināmā mērā arī ir, jo mēs saņēmām informāciju no Isle of Man, par kur viņam ir kaut kāda darbība. Viņa biznesa partneris Džims Melons arī parādās kā vārds. Viņš faktiski pat dzīvo šai Isle of Man, Menes salā. Ir arī Barklī brāļi, kas savukārt arī, nu, vāda avīze, kas bija viena no tām avīzēm, kas atbalstīja Brexit, tai uzgavilēdam arī viņu vārdu parādās mm, šais paradīzes dokumentos. Es domāju, ka šeit pastāv saikne Džeremijs Korbins eh, to apgalvoja. Viņš ir nobažījies par to, ka ir tādi elementi, kas bīda visu šo procesu uz nu, tādu kā nodokļu paradīzes izveidu Lielbritānijas teritorijā. Nu, tā, teikt, tā būtu tāda ārzona Eiropai. Un tad, kad mēs izstāsimies no ES, domāju, ka mēs būsim daudz vairāk pakļaut riskam, ka finanšu sektorā šo elementu varētu izmantot krietni vairāk, tātad visas šīs offshore uh, Um, sistēmas finanšu sektorā un tam līdzīgi. Un tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi vēl pirms izstāšanās pieņemt pasākumus un mērus, kas pret mūs pret to aizsargātu. Un šai gadījumā, protams, pārskatāmības pasākumi ir ļoti svarīgs elements. Tāpat arī um, publiskot informāciju par tiem, kas, piemēram, iegādājas uzturēšanās atļaus Lielbritānijā. Šie uzvārdi būtu jāpublisko arī. Tas varētu būt viens aizsardzības elements. Bet jā, es domāju, ka šeit ir tieša saikne. Starp to visu es domāju, ka tādi cilvēki kā Lords Ashkrofts eh, faktiski Brexit uzskata par lielisku iespēju eh, attīstīties tā nozarē, kurā viņi pelna. Varbūt es varētu jums paveicāt konkrētāk par Āronu Banksu, jo viņš bija arī tas, kas vācēja, lī, vāca līdzekļus Brexit eh, atbalsta kampaņas organizēšanu. Kā jūs teicāt, viņš tika, eh, viņa darbība tika identificēta Mensalā un Gibraltārā un tā tālāk. Ārons Banks, jā. Viņam ir holding kompānija jau ilgu laiku un arī akcijas eh, fiduciārā biznesā, kas saucas STM Fidex šī uzņēmuma loma ir tālāk um, inkorporēt dažādus offshore uzņēmumus un rīkoties šo uzņēmumu vārdā, aizsedzot viņu identitāti. Šāda veida uzņēmumi faktiski nozīmē, nu, ir tas punkts, no kurienes maršruts, kā ienāk Lielbritānijā, ļoti dažādi naudas līdzekļi, bez iespējas izsakot, no kurienes tā nāk, kas tā par naudu un tālāk, mums tā, tā tālāk. Tāpēc vajadzīga krietni lielāka kontrola par šādiem uzņēmiem, ir vajadzīga arī krietni lielāka kontrola par to, kas varētu notikt, piemēram, tādi uzņēmumi kā STM Fidex, ka, un ir ļoti interesants pēdējās nedēļās informāciju saņemt par šīm lietām. Tīri tāda dokumentāla pierādījuma par ļoti ciešām saiknēm starp bankas uzņēmumu un Krievijas vēstniecību, piemēram. Un tā viens šķiet, ka pastāv diezgan liela nevēlēšanās arī mūsu parlamentā, nu, abās palātās uh, gan leiboris, nu, abās e, parlamentu pusēs, gan leiboristos, gan citur izmeklēt šāda veida jautājumus un e, apkopot tālākus pierādījumus par šāda veida interešu konfliktiem. Bet es domāju, ka tas ir vajadzīgs. Amerikā, piemēram, tas tā notiek, kāpēc tad Lielbritānijā tā neva, nav. Tālāk goja mets kārtīs. Paldies! Vēlējos jautāt par nodokļos norakstītajām vērtībām un netaustāmajiem aktīviem. Šorīt mūsu politiskā grupā publicē stāstu par Apple nodokļu plānošanu pēc 2014. gada restruktūrizācijas. Kā jau priekšsēdētājs stāstīja, Apple noraidīja uzaicinājumu ierasties šeit. Mūsu publicētajā pētījumā konstatējam, ka Apple Eiropas Savienībā šobrīd maksā nodokļus aptuveni 4%, bet faktiskais skaidrs varētu būt arī tuvāks 1%. Viņi norakstā kapitāla piešķīrumus 100% apmērā intelektuālā īpašuma licencēm, izmantojot 15. gadu regulējumu, kas ir ļāvis viņiem eh, norakstīt milzīgas summas. Apple joprojām maksā īrijā tikpat zemus uh, eh, nodokļus kā pirms nodokļu nolēmumu. Un īrija apgalvo, ka viņiem ir līdzīgs eh, regulējums kā ASV, apvienoto karalistē un citur. Bet kāds ir jūsu viedoklis? V kā īrijas nodokļu režīms ir salīdzinājumā ar Eiropas Savienību un citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Varbūt jūs varat padalīties ar savu skatījumu. Kurš vēlas atbildēt uz šo vieglo jautājumu? Es savu. Jā, no, godīgi sakot, es nevēlos, bet mēģināšu. Es nezinu, kāda ir e, Apple e, struktūra nodokļu jautājumos, līdz ar to es nevaru precīzi komentēt par e, detaļām, bet tas, kas varētu būt aktuāli, tas, ka gan Eiropas Savienībā rīcības kodeksa kontekstā un mūsu darbā mēs esam skatījuši intelektuālā īpašuma aplikšanu ar nodokļiem – Un, un tas ir tā, to parasti sauc par patentlodziņu vai līdzīgu režīmu, pat, patent box. Tātad, ja kāda valsts vēlas um, veicināt pētījumus un inovāciju, liela daļa valstu to dara, izmantojot nodokļu sistēmu, citi to dara ārpus tās, un tas notiek atšķirīgā veidā Francijā, Spānijā, Itālijā, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā patentu lodziņi lielākoties ir e, Eiropas risinājumi. Mēs nesakām, ka tas ir kaitniecīgi, ja ir zemāka nodokļa likme par intelektuālo īpašumu, bet mēs sakam, ka piešķirtējiem atvieglojumam ir jābūt samērīgam ar veikto pētniecību un izstrādi. Un, ja jūs tiešām to darat, protams, jāparādās arī detaļām tehniskajā līmenī. Tas bija strīdīgi, protams. Ir cilvēki, kas vēlas, lai nebūtu nekāds zemāks likums intelektuāliem īpašumam, bet nu, mēs šobrīd skatām šo jautājumu, iepazīstamies arī ar īrijas režīmu. Manuprāt, viņi um, atbilst mūsu standartiem par detaļām. Uh, eh, es eh, nevaru šobrīd runāt. Mēs skatāmies, ka principā tas balstās valstu vēlmē veicināt eh, izpēti, bet, eh, bet bieži vien tas eh, noved pie tā, ka nevis tiek veicināta pētniecība, bet gan veicināt agresīvu nodokļu plānošanu. Bet par detaļām attiecībā uz īrijas likumdošanas neatbildēšu. Paldies! Deivids Kobērns, e FDD. Paldies, priekšsarētāji. Nekad neesmu dzirdējis tik daudz sociālistu muļķības. Malis Skot Keito, tas, ko jūs sacījāt, nav īpaši patriotiski, neko tādu arī no jums nesagaidīju. Es, eh, es gribētu, lai jūs vēlētāji, kas par jums balsoja, arī saprast, cik nepatriotiski jūs esat. Nu, jūs esat pret Lielbritāniju un arī pret Banksa kungu, kurš eh, no savas kabatas ziedoja līdzekļus eh, izstāšanās kampaņā, jo viņš ticēja šai idejai. Soros kungs, kurš atbalsta Eiropas Savienību, par viņu gan neviens negrib jautāt. Varbūt to vajadzētu beidzot darīt, jo viņš beidzot ir atpakaļ eh, Eiropā ar visām savām trakajām schēmām, graujot demokrātiju Lielbritānijā. Saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu Eh, to vēlos norādīt kundzei no Guardian. Ja br Britu uzņēmumu direktoriem ir pienākums mazināt eh, nodokļus akcionāriem, tā mēs eh, Lielbritānijā strādājam, tāpēc mūsu ekonomika ir sekmīga. Šīs tiesības ir jāaizsargā. Eiropas Savienība cenšas leģ panākt leģitimitāti ar datu aizsardzību Un tā skaitā nu, intelektuāla īpašuma aizsardzība. Šie noteikumi tikai izskatās, it kā būtu kādi uh, cēli mērķu rezultātu radīt, bet uh, tā tas nemaz nav. Jūs ļaunprātīgi izmantojat uh, to, kas ir atklāts paradīzes dokumentos eh, savos mērķos, bet nekāda nozieguma nav Vai jūs varat eh, lūdzu uzdot eh, jautājumu beidzot, saka priekšsarētājs? Jā, man ir jautājums Guardian žurnālistai. Kā jebkurš biznes eh, varētu izdzīvot, ja katrs darbinieks staigāt apkārt pļāpājot par visu, kas notiek uzņēmumā? Jums atcīmredzot nav nekāda pieredze biznesā vispār. Jūs tad saprastu, ka nevar veikt biznesu banku jomā vai citur, ja nav nekāda konfidencialitāte. Un mums ir. Uh, jāpārbauda ar likumu. Tāpat arī žurnālistiem. Ja žurnālisti kaut ko saka, viņiem ir tas jāpamato, jo savādāk jūs graujat reputāciju bez jebkāda riska sev. Tie bija mani jautājumi. Gārsaids kundze atbildēja, lūdzu, laiks. Es pat nezinu, pie kā lai ķeras klāt un kas no tā viss bija jautājums. Bet par tiesībām uz informāciju, zināt, kas notiek uzņēmumos, to iekšienē un struktūrās, ko izve, izveidojuši privāti personas, lai pārvaldītu savu bagātību. Privātai informācijai jābūt privātai. Tā ir jāaizsargā ar likumu. Mums visiem ir tieši, eh, tiesības uz privātumu bet tas ir arī e, jālīdzsvaro ar sabiedrības e, interesēm. Jūs sacījāt, ka paradīzes dokumentos neatklājas e, nelegāli darījumi, bet bija atklāti izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Ieņēmuma dienas apvienotā karalistē šobrīd izskata vienu no schēmām, kas Menas salā darbojās, kas e, ļāva importēt simtiem privāto lidmašīnu, nemaksājot nodokļus Eiropā. Bija arī dažādi piemēri tam, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas bija ļoti agresīvs, ļoti bagāta cilvēka eh, labā, kur bija aizdevums par eh, pārkāpumiem, tas tiek izmeklēts. Tā kā, protams, mums jābūt ar eh, uzmanīgiem attiecībā privātiem datiem, mums tam ir savi noteikumi Mēs dzēšam materiālu, kam mūsuprāt nav sabiedrībai eh, nepieciešams un interesants. Mums ir arī pienākums publicējot lietas, kas varbūt nav nelegālas, bet ir pretrunā tam, ko sabiedrība uzskata, kā lietām būtu jānotiek. Offshore sistēma ļauj gūt labumu bagātajiem, un mēs teiktu, ka tas notiek uz to rēķina, kas nevar atļauties to izmantot. Šeit nav runa tikai par to, vai bijusi noziedzīga rīcība, bet par to, vai bija arī neētiska, morāli nepareiza rīcība, agresīva. Paradīzes dokumenti ir atklājuši, ka mums ir jāprasa reformas, un mums ir tiesības pārbaudīt šos datus Keito kundzei ļāva vēlreiz uz, uzdot jautājumu. Kundze, kāpēc jūs eh, neizmeklējat Soros kungu? Kāpēc jūs nerunājat par to, cik daudz naudas eh, Britu valdība izšķērdē, eh, cenšoties palikt Eiropas Savienībā? Nākamais runātājs. Vandar Kandelārs kungs. Es ceru, ka mēs varam šajā procesā atgriezt zinām eh, kārtību. Man ir daži jautājumi Garsēdas kundzei. Paradīzes dokumentos ir svarīgi eh, arī eh, konstatēt to, cik lielā mērā ir bijuši iesaistīti starpnieki Mosaka Fonseca gadījumā mums būtu jāaicina arī šie starpnieki, lai viņi ierodas, un viņi konsekventi atsakās to darīt. Mēs arī redzam, ka tas ir skandalozi, ka bieži vien e, nav nemaz zināms, kas ir patiesie labumu guvēji. Ceturtajā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvā e, ir teikts, ka Beļģijā ir nepieciešams reģistrs e, par šādiem patiesie labumu guvējiem, kam bija 18 gadā jau jātiek pieņemtam. Tad mums sekoja piektā direktīva kas noteica, ka šād, e, šāds reģistrs ir jādara pieejams arī e, izmeklēšanu žurnālistiem, pētnieciskiem žurnālistiem. Un e, Mosaka Fonseca divus mēnešus zināja, ka datu noplūduši, bet bija daudz uzņēmumu, kas strādāja aizjūras teritorijās – Un vai jūsuprāt, patiesā labuma guvēja reģistrs palīdzēs atrisināt šādas eh, problēmas? Un kā prasa piektā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīva, vai jūsuprāt, eh, <clears throat> žurnālistiem piekļuvē šādiem reģistriem palīdzētu atrisināt eh, šādas un līdzīgas problēmas? Kā jūs teiktu? Prosakungs. Paldies par uzdoto jautājumu. Es koncentrēšos uz nodokļu jautājumu pusi. Manuprāt, šeit ir divi svarīgi konstatējumi. Ne tikai paradīzes dokumentu kontekstā, bet arī eh, citur tas, ko mēs saucam par obligātiem informācijas atklāšanas noteikumiem, tas tagad ir iekļauts Eiropas Savienības likumdošanā, vēl tas ir jāīsteno, bet tas nozīmē, ka ja jūs izveidojat offshore struktūru kā starpnieks, jums ir jāatklāj tajā brīdī, ko jūs darat iestādēm jūsu valstī, un viņi apmainīsies ar šo informāciju ar otru valsti, kurā atrodas patiesā labuma guvēja. Tā ir viena daļa, tā ir daļa no Eiropas Savienības likumdošanas šobrīd. Mēs pie tā strādājam arī savu ietvaros, un, lai nodrošinātu, ka visi, uz kuriem vajadzētu attiecināt eh, šos noteikumus, arī ir aptverti, pat ja viņi neatrodas Eiropā. Un tā ir daļa no atbildes, un G7 un SAO pie tā aktīvi strādā. Tālāk par patiesiem labumu guvējiem, kādā informācijā būtu pieejamai. Jau šobrīd nodokļu jomā ir spēkā standarts, kas prasa informācijas saglabāšanu gan par īpašniekiem, gan par grāmatvedības e, ierakstiem, un te e, šai informācijai jābūt pieejamai pēc pieprasījumiem no nodokļu administrācijas puses. Tā kā tas arī ir e, instruments, kas pieejams nodokļu administrācijām. Šobrīd mēs īstenojam patiesā labuma guvēja standarts. Jūs redzat valstu pa valstī, kā mūsu mājaslapā, ka var ne tikai juridiskos īpašnieks uzrādīt, bet arī patiesos labumu guvējus. Mēs arī esam standartizējuši ievāktos datus, jo dažkārt šī informācija e, ne, nevienmēr vairs ir tikai uz papīra, tagad mēs elektroniskajā digitālajā laikmetā tomēr esam. Uh, vai tas ir publiski jādara pieejams, nu to es kolēģei ļaušu atbildēt. Tur ir zināms sabiedrības intereses. Eh, nodokļu administrācijām, protams, šai informācijai jābūt pieejamai, bet, protams, tur ir plašāks intereses cīņa ar korupciju un tā tālāk, bet to lai atbild eh, citi. Tad vai šai informācijai jābūt publiski pieejamai? Apvienotās karalistē nodokļu administrācijai ir uz pusi samazināt eh, finansējums pēdējo gadu laikā, samazinot arī nodokļu inspektoru štata vietas. Bet agresīvos nodokļu plānošanas schēmu skaits ir pieaudzis. Es teiktu, ka jo vairāk acis, jo labāk attiecībā uz šādu veidu struktūrām. Bieži vien eh, šai informācija nonāk līdz nodokļu administrācijām no žurnālistu puses Līdz ar to es domāju, ka mums vajag pieeju šādiem reģistriem sabiedrībai, ka tādai. Vietējām avīzēm arī ir jāspēj izmeklēt eh, to, kas notiek viņu kopienās. Otrakārt, vismaz apvienotā karalistē noteikti, es esmu strādājis pie trim lieliem izmeklēšanas gadījumiem, ko es redzu arī citās Eiropas Savienības valstīs. Politiskā eh, griba Piemēram, HSBC gadījumā un Santander priekšsēdētājs, kas Francijā tika tiesāts, eh, kas arī un HSBC gadījumā eh, Nina Ričī, eh, impērija. Nu, apvienotā karalistē mums tikai viena, viena lieta nonāca tiesā, tāda zemāka līmeņa nekustama īpašuma attīstītājs tika tiesāts. Ja tas, kas notiek, e, un to var pārbaudīt publiski, tas e, palielina politisko gribu panākt, ka kontrola notiek. Kas attiec uz reģistriem, viena lieta, kas šobrīd ir izlaisti, ir trasti. Trasti tiek izmantot šobrīd, lai aizsektu patiesā labuma guvējus, un tie šobrīd nav iekļauti reģistru sistēmā. Un tas šobrīd tiek ļaunprātīgi izmantots. Much, uh...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 tiesāšanās darbības ir saņēmuši zaļo gaismu jau no premjera. Un varbūt Garsaits kundze runāja par darbību no Britu premjera. Bet runājot par to, ka varētu pastāvēt šeit saiknes starp, piemēram, uzņēmumu, kas ir izmantoja dažādas manipulācijas, uh, iesaistot um, vienu no Maltas bankām. Un turklāt ļoti satraucoši ir tas fakts, ka uh, karavānas galisas bērni ir mantoju, pārmantojuši visus šos tiesāšanās lietas. Un Portugāles gadījumā, piemēram, uh, zelta vīzu skaits tojas pies gandrīz sešiem tūkstošiem, patiesībā to jāreizina ar trīs, jo vēl ir ģimeņa apvienošanās, kas nāk līdz zelta vīzām. Tā tad mēs runājam par praktiski 20 tūkstošiem cilvēku no 12. gada, 80% no viņiem ir ķīnieši, un, protams, valdībai ir savus skaidrojumus nepublicēšanai. Es viņus izaicinu visu laiku, un viņi vienmēr atsaucas uz datu aizsardzību, un tas ir, protams, pilnīgi šokējoši. Tālāk, Rodkungs. Publiski reģistri labumturētājiem mm, ir, netiek sniegt ar argumentu, kā tas neatbilst starptautiskam standartam. Kad es savu panāk šo caurskatāmību globālo standartu jomā. Tālāk. Jūs atsījāt, ka es savu gatavo konsultāciju dokumentu par rezidents investīciju schēmu ļaunprātīgu izmantošanu. Un tādā gadījumā, ja šie līdzekļi nav kontos vai citu līdzekļi kas eh, tiek uzglabāti brīvostās bez jebkādas caurskatāmības, kā rīkoties Garsaidas konzē, vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par to pretestību no aizjūru teritorijām pret jauno Britu likumu par eh, labuma turētāju publiskošanu, jo pret to ir lobēšana. Tāpat arī Savienoto valstu uh, likumdošana vai var izmantot šajā gadījumā e, došu vārdu tagad atbildēm. Prosta kungam Gārsaits kundzei nav pārāk daudz laika palicis. Paldies pār pirmo jautājumu pār labumturētājiem. Tas ir ļoti plašs jautājums. Tas ir ļoti plašā apjoma jautājums, eh, F, eh, sākot ar FTF standartiem, un mums ir norādes par informāciju, kas ir jāsniedz, standartos tā pastāv, mums ir jāredz, kas tad atrodas ķēdes beigās. Bet eh, jautājums par standartu ir nevis standarts kā tāds, bet tā ieviešana. Bet, un šajā gadījumā notiek atskaitīšanās par to, lai būtu konsekventi viengabalaina piemērošana. Mums ir standarts, bet ir jāsako tam, lai šis standarts tiek īstenots. Tā FTF un SAO nepieprasa konkrētu formu kaut kur un kādā veidā glabāt informāciju. Jūs lemjat par to, par to, kā jūs ieviešat šo standartu, bet jums ir rezultāts jānodrošina. Tas var būt reģistrs, ja, ja tas darbojas un tā tālāk, vai tam ir jābūt publiskam, tam nav jābūt publiskam, ne FTF, ne savu izpratnē, tas būtu plašāks jautājums tālāk. Un visbeidzot par finanšu kontiem. Ja jūs tos izņemat no konta un no iegādājaties jahtu, briljantus, mūsu sistēma attiec uz finanšu kontiem. Ja jums ir strateģiskas eh, investīcija tā, tā, un tā tālāk, vai apdrošināšanas uh, lietas, taču redzot tad, kad, kad parādās nopietna noplūde, mums ir jāskatā, kur ir problēma šobrīd, mēs sekojam savienoto valstu uh, Piemēram, un sākam, es, es esam sākuši ieviest kopējo atskaitīšanās standartu, un tas skar pamatā finanšu līdzekļus, bet mums nav automātiska ziņošanas un atskaitīšanās par citiem pamatlīdzekļiem. Jūsu jautājums attiecās uz aizjūras teritorijām. Jā, tik tiešām valdība nav pārāk sajūsmā par to, un ja valdība nopietni domāt par režīma mājiņu, ap, apzinoties, ka varētu būt finansiāla ietekme šajā ziņā bet tam vajadzētu nākt līdz ar kādu atbalsta paketi. Šobrīd ir nolīgta Britu juristu firma, kura aizstāv turīgo e, noguldītāju intereses, lai konstitucionāli apstrīdētu šādu publisku reģistru veidošanu. No un tiek uzskatīts, ka šāds reģistrs varētu neizdoties, bet eh, pastāv iespēja, ka valdība to neizstāv pietiekami, un mums ir jādomā par to, kā var labāk šādu reģistru aizstāvēt. Par Savienoto valstu notikumiem. Neesmu eksperta, bet cik es saprotu, Savienotajās valstīs ir sodi pret prasību iesniedzējiem, eh, kas eh, attiec informāciju, kur nebūtu publiskās interesēs un Mums ir jādomā par to, kā mazie izdevumi un frīla eh, neatkarīgie blogeri var nodrošināt sev aizstāvību. Paldies! Šķiet, ka vairāk nebūs laikā brīvajam mikrofonam, jo pēc minūtes mēs sāksim nākošo paneļu diskusiju, un es gribētu pateikties mūsu viesrunātāģiem, Raselkungam, Gārs, Gundzei eh, Gārsaits, Gundzei Proskungam, un paldies, ka bijāt šajā uzklausīšanā kopā ar mums, un tagad mēs mainīsim. Mainīsim mūsu izkārtojumu un pāriesim pie nākošās paneļa diskusijas 10.40. Okay, dear colleagues, dear guests, let us. Uh, godātie kolēģi, ķersimies no nu atkal pie darba, otrais panelis ar runātājiem. Okay. Well, so, dear colleagues, we will... Nu tātad, godātie kolēģi, Atsāksim darbu. Publisko uzklausīšana turpinās, otrais runātāju panelis. Un te runājam par apsūdzībām attiecībā uz agresīvu nodokļu plānošanas uh, sistēmu Eiropas Savienības ietvaros. Jau iznācu klajā ar paziņojumu šīs uzklausīšanas sākumā par daudznacionāliem uzņēmumiem, kur pārstāvi šo uzklausīšanu tika uzaicināti. Uh, Gribu šeit sveikt Irēnu Jeicu, kas ir vicepriekšādātāja korporatīvo nodokļu departamentā McDonald's uzņēmumā. Priecājamies šeit redzēt arī Patrīsiju Džonsoni, kas ir vicepriekšādātāja un galvenā nodokļu e, pār sistēmas vadītāja Nike. Katram runātājai desmit minūtes um, sākotnējai uzrunai. Uh, Un vispirmām kārtām došu vārdu Irēnai Jeicai. Lūdzu, jums vārds. Paldies un labrīt! Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien šeit, lai palīdzētu mūsu diskusijām. Gribu sniegt jums īsu informāciju par McDonald's uzņēmumu Eiropā. Ar mūsu frančīzēm mēs esam klātesoši 39 valstīs, tostarp visās ES dalību valstīs, vairāk kā 8000 restorānu. Mēs apkalpojam aptveram 15 miljonu klientu katru dienu Eiropā un nodarbinām vairāk kā 420, 425 tūkstošu darbinieku. Apmēram 90% lauksaimniecības izaivielu mēs gūstam arī e tieši Eiropā. Tādējādi dodam būtiski ieguldījumu ES tautsēmniecībā. McDonald's kā uzņēmums lielo korporāciju lokā ir īpaši tādā ziņā, ka mūsu darbības sistēma ir balstīta uz frančīzes sistēmu. 85% restorāna Eiropā tiek, darbot, tiek darbināti tieši uz šādas sistēmas pamata, kur, kurus vada attiecīgi neatkarīgi uzņēmēji. Šāda veida sistēma dod būtisku priekšlikumu šīs frančīzes saņēmējiem. Viņi var paši izvērst savus biznesu arī ilgtermiņā, pamatojoties uz licenci, ko dod jau labi iedibināta sistēma, respektīvi McDonald's. McDonald's nodarbina arī tādus ģimenes restorānus un kā frančīzes devējs piedāvā kopējo operatīvo sistēmu un novatorismu tādās jomās kā menu izstrāda, piegādes ķēde, pārtiks nekaitīgums, restorāna dizains, digitālais un klientu um, apkalpošanas uh, elements. McDonald's un tā frančīzes turētāji vienmēr ir maksājuši attiecīgi nod, um, nodokļus par šāda veida sistēmas īstenošanu tādējādi Tādējādi mēs varam veikt investīcijas un uh, dalīties ar novatorismu ar šiem frančīzes turētājiem, jo viņi tātad maksā mums par šo frančīzi. Mēs izmantojam arī SA apstiprinātas metodas kopējās darbības organizēšanai. Proc samaksātais procents ir tikai godīgi, tas notiek uz vienādiem uh, principiem, tā kā tas ir tirgu. Mazliet par nodokļu ieguldījumu, ko dodam. McDonald's maksā būtiskus, būtiskas summas mm, uzņēmuma ienākuma nodokļa e, jomā Eiropas Savienībā, tāpat arī sociālos nodokļus, nekustamā īpašuma nodokļus un tam līdzīgi. Eiropas Savienībā laikā no 13. līdz 17. gadam nomaksājām vairāk kā 3 miljardus uzņēmuma ienākuma nodokļi un vidējā nodokļu likme bija apmēram 29%. Mēs turklāt maksājam arī sociālos mm, maksājumus, nekustamā īpašuma un tā tālāk. Uzņēmumu, kas darbojas Eiropā, Eiropā maksā nodokļus tajās valstīs, kur, tie, kur ir restorāni un maksā nodokļus šais valstīs un ir pakļaut šo valstu likumiem. Mūsu frančīzes turētāji maksā uzņēmuma ienākuma nodokļu un daudz citus nodokļus. Šobrīd domājam, ka mums nāksies maksāt arī, būt, nu, arī turpmāk maksim būtisks nodokļu apmērus Eiropā 2015. gadā pasludinājām m, biznesa pārorganizēšanu saskaņā ar korporatīvo struktūru, stratēģiju, atbalstot jaunu biznesa modeli. Šīs pārmaiņas noveda pie tā, ka tika tiktu izveidota vienota struktūra, kas, kuras mītnes vietne ir Lielbritānijā un kam piekrīt atbildi par licences piedāvāšanu pārsvarā visām uh, valstīm uh, Eiropā ārpus ASV. Jaunā struktūra atbalsta uzņēmumu izaugsmas plānus, sistematizējot lēmumu pieņemšanu, samazinot izdevumus un vienlaikus atbalstot frančīzes iniciatīvu. Uh, šo izmaiņu rezultātā tika slēgta uzņēmuma darbība Ženēvā uzņēmums Šveices birojas, tāpat laikā paliek at, atvērts uzņēmums, uzņēmuma birojas. Luksemburgā ir atbildīgs par um, restorāniem Luksemburgā. Mēs uh, bāzējām šo mītni Lielbritānijā, tāpēc, ka lielākā daļa darbinieku, kas strādā pie starptautiskās uzņēmēja darbības un ir ieguvuši kvalifikāciju, nāk tieši no Lielbritānijas. Te svarīgi ir arī valoda un saiknes ar citiem tirgumiem Vēlamies strukturēt savu dar darbību neatkarīgi no Brexit, tāpat laikā SAO, BEPS attīstību un paradīzes dokumentiem. Es zinu, ka jūs interesē nodokļu politikas attīstība, un tāpēc ļaujiet man nākt klajā ar pāris komentāriem šai kontekstā. Mm, noteikumu un regulējumu vienkāršība ir ārkārtīgi svarīga uzņēmē darbības visās jomās, kas attiec uz nodokļiem. Jaunu starptautisku noteikumu vadlīniju ieviešana varētu palīdzēt skaidrāk izprast e, šo sistēmu un līdz ar to padarīt nodokļu režīmu konsekventāku kas attiecas uz BEPS, mēs dodam priekšrotu holistiskai īstenošanai, visaptvarošai īstenošanai, nevis kaut kāda veida rīcībai pa valstīm atsevišķi. Turklāt eh, tas ir ļoti svarīgs process, nodrošinot uzņēmiem drošību, juridisku drošību attiecībā uz nodokļiem. Visam pāri uzskatām svarīgākais ir skaidrība, konsekvence un juridiskā skaidrība attiecībā uz jebkādu jaunu tiesību aktu, kas būtu spēkā šai jomā. Tādējādi mūsu uzņēmums varētu turpin, varēs turpināt attīstīties, piedāvāt jaunas darba vietas un maksāt nodokļus vietās, kur īstenojam uzņēmē darbību visā Eiropā un arī dzen pasaulē. Paldies un ar nepacietību gaidu tālākas diskusijas. Much, Paldies! Nākamā runātāja Džonsons kundze. Labrīt! Esmu Patricija Džonsona un es esmu galvenais nodokļu ierēdnis Nike uzņēmumā. Nike augstu vērtē iespēju ar šo uzņēmumu padalīties informācijā par to, kā mēs organizējam biznesu un kā varam dot ieguldījumu konstruktīvās diskusijās ar Eiropas parlamentu. Šobrīd vēlos uzsvērt divus Nike uzņēmē darbības aspektus. Pirmām kārtām Nike dod būtiski ieguldījumu mēs ekonomikā. To darām caur investīcijām, radītajām darba vietām novatorismu, ko veicinām, un vienlaikus arī veicinām Eiropas e, sportošanas vēlmi. Otrām kārtām, kas attiec uz nodokļu politiku, Nike šai ziņā sako līdz notikuma attīstībai divu iemeslu dēļ. Mēs vēlamies pielāgot savu struktūras, lai nodrošinātu atbilstību ES un globālajiem nodokļu likumiem, tostarp arī SAO vadlīnijām, un vēlamies pārliecināties, ka ir nodrošināta atbilstība ar katras tās valsts likumiem, kurā darbojamies kā kompānija, kam ir ļoti kompleksa globāla darbība, mēs iestājāmies par tādu noteikļu politiku, kas atbalsta spēcīgu uzņēmē darbības atmosfēru, kas nodrošina vienkāršību un konsekvenci globālā īstenošanā. Tādējādi Nike varēs turpināt investīcijas ar pārliecību un vērs iedvesmot gan šodienas, gan nākamās paaudzes eh, nodarboties ar sportu. Nike ir apņēmības pilns eh, īstenot arī ilgtermiņa investīcijas Eiropā - 74 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Eh, mums ir un mēs nodarbinām apmēram 14 tūkstoši e cilvēkus 12 Eiropas valstīs. Eiropā darbamies kopš 1992. gada un būtiski darbību izvērsām tieši 87. gadā. Kopš 1998. gada mūsu Eiropas mītnes vieta ir Hilversumā, Nīderlandē. Tur strādā vairāk kā 2500 e, cilvēku. Izvēlējāmies Nīderlandi vairāk iemeslu dēļ pārsvarā tāpēc, ka šī valsts ļoti centrāli geogrāfiski atrodas starp visiem piegādes tirgiem Eiropā. Tā, tur ir pieejami ļoti diversificēti kvalificēti un prasmīgi darbinieki un ir dinamiska, bet konsekventa biznesa vide, kas ļauj maksimizēt izaugsmas iespējas Eiropā. Turklāt mēs arī, mums ir arī plašs um, izplatīšanas centrs Beļģijā, tur strādā um, 3500 cilvēku. Mūsu investīcijas uh, cilvēku kapitālā, mārketingā, nekustamiem pašīmā, loģistikā un partnerībā um, ir plašas strādājuma kopā vairāk kā 70, 7500 uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Mm, tas nozīmē, nozīmē, ka mēs vēlamies palīdzēt gan Eiropam, gan pilsoņiem, gan tautsēmniecībai. Nike ir globāla sporta kompānija, kas sākotnēji dibināta Oregonā, Beavertonā. Mm, Nike Eiropas biznesa balstās uz diviem kanāliem um, - mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība mēs eh, sadarbojamies, eh, eh, strādājam ar patērētājiem Eiropā ar 309 Nike piedarošiem veikaliem, tāpat laikā ir arī partnerības ar 50, ar, pie, 55,500 ehm, vērumtirdzniecības uzņēmumiem. Mēs ehm, piedāvājam attiecīgi zīmolos, autortiesību, līgumus, patentus attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ņemot vērā, ka mūsu uzņēmuma attīstība iziet no ASV notikumiem. Mūsu biznesa struktūra atspoguļo globālo ekonomiku, piedāvājumu un realitāti. Mm, Nike nodokļu struktūra atspoguļo mūsu biznesa struktūru. Tā izstrādāta tā, lai veicinātu mūsu preču un pakalpojumu piegādi visies efektīvākajā un rentablākajā veidā mūsu patērētājiem. Nodokļu struktūra atbilst starptautiskajām nodokļu tiesībām un vadlīnijām, ko iedibinājusi SAO. Tāpat arī tā atbilst ES tiesību aktiem un to valstu likumiem, kurās darbojamies. Ļaujiet man jums ilustrēt šo situāciju un padalīties ar konkrētiem faktiem īpašajā komitejā 2017. gadā. Kopējie nodokļu izdevumi Eiropā, to starp runājam par algu, nodevām, nekustamā īpašuma nodokļu un uzņēmuma ienokļu nodokļu pārsniedz vairāk kā 500, ASV, 500 miljonu ASV dolāru. 2018. gada februārī ASV mainīja nodokļu likumus un Nike līdz ar to provizoriski nodokļu izdevumos um, iegrāmatoja 2 miljardus miljonus ASV dolāru, un, pamatoties uzkrāptājiem ārvalstu ieņēmumiem. Um, šobrīd šie globāli uzņēmumi pakļauti attiecīgi nodokļiem. Nākī saprot, ka um, starptautiskie nodokļu noteikumi mūždien attīstās. Kompānija ir pārliecināta, ka tā izdosies pielāgoties visa veida iz, izmaiņām un nodrošināt atbilstību visiem likumiem noslēgumā. Es ceru, ka šā, šīs piezīmes ļaus uzsākt konstruktīvu dialogu ar jūsu īpašo komiteju par nodokļiem un globālu ekonomiku. Esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem, kas jums varētu šajā kontekstā rasties. Now the discussion with tax remember. Paldies, nu tad tālāk sāksim diskusiju ar deputātiem. Tātad piecu minūšu mm, posms jautājumu uzdošanai un atbildē, vienu minūtu jautājumiem, četras minūtes atbildē. Pirmām kārtām Lud Ludvigs Nīdemajers no Tautas partijas. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti augstu vērtēju faktu, ka jūs abas eh, dāmas esat šeit ieradušās. Tas nebija viegls lēmums šeit ierasties un ar mums runāt daudz uzņēmumu, pieņēma lēmumu neierasties, un es vienkārši gribēju nolikt galvu jūs priekšā par šo drosmīgo lēmumu, un varu jums vēlreiz apliecināt, ka mēs negrasamies uzdot ļoti specifiskus jautājumus par jūsu konkrētiem nodokļu plāniem, drīzāk vispārīgi. Visu šo debašu ietvaros konstatējam, ka ļoti daudz uzņēmumu ir ieguldījuši plašus līdzekļus nodokļu optimizēšanas schēmās. Viens otrs no, š, vien otru no šīm schēmām arī ir bijis visai veiksmīga. Tā visa rezultātā ar vien vairāk cilvēku un arī ekonomistu, tos ar politiķu, uh, uzskata, ka nodok, pašreizējā nodokļu sistēma būtu ilgspējīga, jo tā nav godīga. Varētu arī apgalvot, ka nodokļiem vajadzētu eh, atspoguļot, nodokļiem vajadzētu atspoguļot to, kā uzņēmums gūst peļņu. Un vajadzētu būt arī šai mm, robežšķirtnē starp um, konkrētajām ieņemtajām summām un, un tātad to, kas tiek nomaksāts nodokļos. Intelektuālais īpašums frančīzes un tā tālāk eh, ir ļoti pakļaut ļoti sarežģītiem noteikumiem, ir daudz iespēju manipulēšanai, bet es domāju, ka šī pašreizējā prakse būtu jāmaina. Sabiedrība pilnīgi noteikti pieprasa vairāk pārskatāmības un eh, beigu beigās vēlas arī tādu striktumu no likumdevēja puses, respektīvi, ja tiek īstenot uzņēmē darbība, tiek gota peļņa, tad jāmaksā arī nodokļi. Tas jānodrošina ar likumdošanas pasākumiem, bet ne tikai, tas jādara arī ar citiem pasākumiem, piemēram, pārliecības spēku, informācijas celšanas par sociālo atbildību uzņēmumos. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, cik lielā mērā jūsuprāt jūs jūtat, ka jūsu uzņēmumos ir nepieciešams mainīties, kā esat to izjutuši pēdējo piecu gadu laikā un cik daudz no šīm pārliecībām pārmaiņām jau ir nosināšās jūsu uzņēmumos. Un tāpat laikā, ja tas notiek visā uzņēmumā, visā šai uzņēmē darbības vidē, tad ņemot vērā, nu, cik atšķirīgi ir šī vide, kā tas skar tieši jūs. Paldies, kurš no jums vēlas atbildēt? Jētas kundze. Okay. Thank you very much. Paldies par šo jautājumu kā jau savās iesākuma uzrunā teicu, McDonald's maksā un vienmēr ir maksājis uh, lielus nodokļu summas, tos starp 3 miljārdus eiro uzņēmumu ienākumu nodokļu kontekstā Eiropā vien. Mēs kā uzņēmums, līdzīgi tā kā teica Nike pārstāva, uh, Mm, esam korporatīva struktūra un mūsu nodokļu struktūra atbilst mūsu biznesa modelim. Nav tā, ka nodokļi, nodokļu sistēma groza mūsu biznesa struktūru mm, un ietekmē to. Nē, līdz ar to šīs pēdējās pārmaiņas, fakts, ka mēs esam iedibinājuši mītni pēdējos gados Lielbritānijā, nāca kā rezultāts lēmumam no izpildu direktora, kas mm, pieņem tā lēmumu mainīt globalizēto struktūru uz segmentētu struktūru. Attiecīgi, kā jau jau teicu, mēs pielāgojam arī savu nodokļu sistēmu. Tas nav otrādi, ka mēs eh, nodokļu dēļ kaut ko mainām savā uzņēmumā. Mēs maksājam nodokļus katrā valstī, kur mums ir šie restorāni, atrās iedināšanas restorāni, un šajās vietējās kopienās nodokļus arī maksājam. Čonsons kundze, paldies par šo jautājumu. Un paldies, Irēna, ka tu atbildēji pirmā. Es arī gribēju teikt, uh, ka mana pieredze Nike liecina par to, ka mēs neesam kaut kādā veidā pārvietojuši uzņēmēju darbību, lai attiecīgi kaut kā pielāgotu nodokļu striktoru. Nē, mēs arī mm, pamatojamies uzņēmē darbības lēmumiem un attiecīgi tad nodokļi tiek maksīt, maksāt atkarībā no tā, kā mainīsies uzņēmē darbības struktūra un visdrīzāk tas būs tā arī nā turmāk. Paldies! līdzreferents no sociālistu un demokrātu grupas Kofort kungs. Paldies! Arī no savas puses gribu teikt paldies abām kundzēm par to, ka tās bija, mm, bija gatavas ierasties šeit komiteja un atbildēt uz jautājumiem. Es vēlos uzdot jautājumu Jeicas kundzei. 2015. No līdz 2018. gadam Magdāls korponā struktūra ir mainījusies Eiropā saskaņā ar nu, tādu visai neveiksmīgu ziņojumu, par ko jūs, protams, zinat, ko sagatavojuši vairāki um, darbiņiem aizsardzības organizācija, par, um, organizācijas seši uzņēmumi Luksemburgā un ASV tika identificēti Un tāpat laikā uh, ir 11 uzņēmumu, kam nepieciešams to mm, šai ziņojumā parādās vēl 11 citu uzņēmumu. Jūs runājat par skaidrību, tad es gribu vaicāt, kāpēc, kāds bija šis iemesls šāda veida ļoti sarežģītām korporatīvās struktūras izmaiņām šeit Eiropā. Otram kārtām papildus piekļuvai kvalificētam darba spēkam. Kā, kā jūs pamatojat savu lēmumu no Luksemburgas? Uh, pārviedot šo mītni, un kā, vai tas nav sasaistīts ar attiecīgo komisijas uh, nolēmumu attiecībā uz nodokļiem. Tātad papildus šim skaidrojumam par kvalificētu darba spēku. Jēcis kundze. Paldies. Atbildēšu otrādā kārtībā. Lēmums, McDonald lēmums pārvietoties no Luksemburgas biroja, kas bija geogrāfiski šīs globālās struktūras centrs uz Lielbritāniju un šo mītni nāca kā, sē, kā sēkas McDonald's lēmumam pāriet no globāls uz segmentētu, pāriem mēs izveidojam internacionālās vadošās, eh, vadoš, reģionu vadošo struktūru sistēmu segmentējot tirgu, meklējām veidus, kā sistematizēt eh, lēmumu pieņemšanu, kā padarīt to straujāku, arī, piemēram, attiecībā uz informācijas apmaiņu un novatorismu, apsvērām, kur būtu labākā iespēja eh, šādu darbību īstenot, un Lielbritānija parādījās kā veiksmīgākais kandidāts, jo tā ir pietuvināta citiem tirgiem, turklāt arī valodas eh, pietuvināta, ņemot vairāk, ka ASV ir šis mātas uzņēmums, un kā jau jūs teicāt, bija arī piekļu, piekļušai talantīgiem darbaņēmējiem. Uh, lēmuma pieņemšanot vēl pirms Brexit lēmuma un arī vēl pirms SAO paziņojumiem, kas nāca klajā 17. gada jūnijā. Tad, kā jau teicu, tas nāca arī, šis lēmums bija arī pirms paradīzes dokumentu publiskošanas un uh, šai lēmumā nebija nekā, nekādas uh, saist, lēmuma nebija saistības ar valsts atbalstu. Uh, Un, atkla, un es arī priecājos, ka jūs mm, labprāt gribētu lūgt, lai jūs neliekat mums komentēt par pašais īstenotu tiesvenību. Katrā ziņā tas nebija saistīts ar lēmumu pieņemšanu. Paldies! Varbūt papildu jautājums. A, nē, nē, es neaizbildu, kas attiec uz struktūru, struktūru pārmaiņām. Lielbritānijā eh, notiekošās pārmaiņas nāk kā rezultāts pārejas posmam un bija virkne sarežģītu juridisku iemeslu, kāpēc mēs pārņēmām, pār, pārcēlām uzņēmumu, nevis vienkārši veicām uh, funkciju pārnešanu, nu, piemēram, sarežģītu frančīzes līgumu slēgšanu, tam līdzīgi atsevišķu valstu noteikumu, ko mēs ievērojam, uh, likums izvēlties vienu vai otru veidu. Vēlējos pārliecināties, kā attiecīgo operatīvās darbības pamats Lielbritānijā tiek izprasts Mēs nekad neesam nepieprasījuši, ne arī lūguši papildus kaut kādus labvēlīgus lēmumus no Lielbritānijas mums par labu, tāpēc, lai mēs tur pārvietotu šo mītnes vietu. Nē. Nu, Kofartkungs, varbūt jūs ne, nesadzirdējat man jautājumu. Pirmais jautājums bija tas, kādi bija tie iemesli, uh, kāpēc šīs ļoti kompleksās izņēmas pārmaiņas korporatīvās pārvaldības struktūrā vispār norisinās, ne tikai Lielbritānijā, bet kopumā jūs sakat, lūk, ir vajadzīgi 11 uh, e, kompānijas, kas ir bāzētas visā šais manis minētajās vietās, lai kopējo darbību pārvaldītu. Tad, manuprāt, tā ir ļoti kompleksa korporatīva struktūra. Un kādi ir tie konkrētie iemesli? Es tos vienkārši nesaprotu, vai tie tomēr bija nodokļu mm, iemesli vai kas. Nē, tas nebija nodokļu sistēma dēļ Nīderlandē mums, piemēram, nav šādas mītnes vietas. 75 frančīzes uzņēmumu darbojas, kas mm, apkalpo restorānus, un es Es nedomāju, ka par šī, šo neveiksmīgo Millera ziņojumu aspektu visi ir patie, patiesi. Uh, ja mēs domājam par to, kāda bija uzņēmuma struktūra pirms tam, tad notika šī biznesa tran, tātad, nu, pārējais posms, Hongkongas, Singapūras vadīšanas um, ehm, uzņēmuma tika pārvietot uz Lielbritāniju. Priekšā tātad, nu, ja ļausiet vēl, es gribēju, lūko vecāt Jēcis kundze, jūs teicāt, ka ne visa informācija šajā ziņojumā ir patiesa. Vai jūs varētu piedāvāt komitejai rakstisku skaidrojumu par to, kas šai ziņojumā neatbilst patiesībai tādā gadījumā? Es labprāt to redzētu un labprāt izpētā, izpētītu, kas šai ziņojumā ir un kas neatbilst patiesībai. Nē, es atklāt sakot, nedomāju, ka šāda veida ziņojuma iesniegšana komitejai būtu liederīga. Mēs kā atbildīgs uzņēmums mm, esam tāpēc ieradušies šeit, lai aprakstītu konkrēto situāciju, ne, bet skaidrības pēc. Jūs teicāt, jūs teicāt, ka nu, šādas neatbilstības ziņojumā pastāv un skaidrības pēc būtu labi, ja komiteja varētu saņemt rakstisku informāciju par to, vienkārši lai mēs tad paši savām acīm varam pārliecināties, kas tad ir tie reālie skaidri, kas jūsuprāt tad šai ziņojumā nav atbilstīgi. Tas bija jūsu komentārs, jūs teicāt, ka tur nav mm, eh, vienkārši patiesībai atbilstošu faktu. Oh, I answered it. Um, I don't see the Jā, kā jau es sacīju, es neredzu nepieciešamību sniegt šādu informāciju. Es labprāt atbildu uz jautājumiem, kurus mēs apspriežam šodien. Van Kandelāra kungs tālāk. Jeits kundze. vakar vakarā lieliski paēdu vienā no jūsu restorāniem, tā kā es ne, nebūšu kritisks tikai kritikas dēļ, bet turpināšu Kofod kungu sacīto. Savā atbildē jūs runājāt par izmaiņām organizācijas struktūrā kopš 2015. gada. Un um, mums jāatzīmē, ka būtiskākās pārmaiņas notika pēc uh, izmeklēšanas uzsākšanas eh, par eh, valsts atbalstu sniegšanu Luksemburgā. Un pēc tā, kas notika 2016. gada un Brexit, mums jāatzīmē, ka tur ir daudz sakritību. Mans pirmais jautājums. Vai šeit nav problēma, attiecībā uz to, kā tas tiek uztvērts, ka McDonald's aktīvi maina savu struktūru tad, kad Eiropas komisija ir uzsākusi izmeklēšanu. Otrakārt, ņemot vērā, ka tiek pārskatīts um, ASV un Luksemburgas dubultās uh, aplikšanas ar nodokļiem līgums, vai tas ir ietekmējis jūsu rīcību? Un trešais jautājums, ņemot vērā jūsu izvēli par labu apvienotai karalistei, Jūs savā ievadā minējāt, ka lēmums pārcelties uz apvienoto karalisti saistīts ar vairākiem personāla jautājumiem. Kāds bija tad iemesls pārcelties uz Luksemburgu, jo tur eh, bija pilnīgi atšķirīga situācija saistībā ar valodu un personālu? Lūdzu, Jēdz kundze. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Savā ievadā es skaidroju, ka McDonald's lēmums veikt restruktūrizāciju izrietēja no mūsu lēmuma mainīt biznesa modeli, kas sekoja pēc 2015. gada martā eh, darbā pieņemtā jaunā uzņēmuma vadītāja. Un tas neizrietēja no eh, kādām izmeklēšanas darbībām. Tas, kā tas tiek uztverts, Es domāju, par šo jautājumu es jau esmu atbildējusi. Kas attiecas uz apvienoto karalisti kā mītnes vietu, kas šobrīd kalpo kā centrs licencēšanai. Personāls, valoda, saikne ar mūsu starptautiskajiem tirgiem, tas viss tika ņemts vērā Luksemburgas lēmums 2008. un 2009. gadā tika veikts balstoties uz atšķirīgu biznesa modeli. Līdz ar to varu tikai atkārtot, ka tas, ko mēs darām šobrīd, mēs darbojamies globālajā modelī, kura mērķis ir panākt, ka inovācijas, lēmumi un izmaiņas ātrāk nonāk līdz mūsu restorāniem tajās valstīs, kurās veicam uzņēmē darbību. Papildinošs jautājums. Jā, ja drīkst, tad vēl vienu jautājumu. Inovācija jums ir svarīga. Vai jūsuprāt, caurskatāmībai vajadzētu būt daļai no inovāciju procesa? Es atvainojos, es nedzirdēju jautājumu beigas priekšsēdētājs, vai caurskatāmībai arī ir jābūt daļai no inovāciju procesa? Ā, nē, nē, es sapratu, ka tur vēl pēc tam kaut kas seko tajā jautājumā. Mēs kā uzņēmums vēlamies nodrošināt caurskatāmību arī attiecībā uz inovāciju. Inovāciju process mūs eh, saistās ar to, kādā veidā darbojas restorāni to dizains, tehnoloģijas, patērētāja pieredze, caurskatāmība attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokļiem ietver um, to, ka mēs sekojam likuma prasībām, iesniedzam atskaits, kā tās ir prasīts, maksājam nodokļus, ievērojams nodokļus tajās kopienās, kurās darbojamies. Paldies! sociāldemokrāta Pēters Simons. Jā, paldies. Es e, vāciski runāšu un vēlos arī turpināt Kofod kungu iesākto iztaujāšanas virzienu. Jeits kundze, vai jūs varētu lūdzu pagriezties pret mani? Es esmu šeit aiz muguras vēl, jā, tā tieši šeit. Šeit eh, jau tika pieminēts eh, ziņojums Unhappy Meal, un tajā ir skice iekļauta, to šobrīd turu rokās, kā izskatās eh, McDonald, McDonald's pārvaldes struktūra pirms pārcelšanās uz apvienoto karalisti un pēc tam. Mēs sākumā redzam skaidru uh, līniju, bet tagad ir vesela virkne ar eh, vienu otrai pakļautajiem firmām. Vai jūs varat normāliem cilvēkiem paskaidrot kaut vienu iemeslu, eh, kas būtu eh, kaut kas cits kā vien nepārskatāmības radīšana? Kāds ir iemesls tam, ka pilnīgi skaidra struktūra tiek aizstāta ar kaut kādu sistēmu, kas eh, padara par eh, faktiski neiespējumu eh, kādai nodokļu administrācijai izsekot šai struktūrai? Jeits kundze, mēs cenšamies izprast iemeslus balstoties uz e, ba, e, informāciju par e, McDonald's pārcelšanos. Kā jau es norādīju, bija vairāki iemesli, galvenokārt tiesiskie, kāpēc mēs esam pārvietojuši aktīvus, eh, akcijas uz apvienoto karalisti. Kas, manuprāt, ir pats būtiskākais un svarīgākais, ir tas, ka mēs maksājam visus nodokļus, kas mums ir jāmaksā pēc likuma apvienotajā karalistē. Mēs neesam prasījuši un neesam arī saņēmuši jebkādas īpašas stimulus eh, vai eh, nodokļu atvieglojums apvienotā karalistē. Mums ir licencēšanas tiesības vairāk kā pusē no eh, operācijām ārpus ASV tieši šajā jurisdikcijā. Pēters Simons, labi, lai paliek šis jautājums, e, cits jautājums. Savās rakstiskajās atbildēs jūs atsaucāties uz savu kritērijiem attiecībā uz licences maksām un ka tas ir atbilstoši e, tā saucējām e, arms lengths principam. Tas nozīmē, ka iekšējo norēķinu cenas atbilst tirgus cenām vai McDonald's gadījumā tas eh, nav kaut kas uh, unikāls salīdzinot ar eh, citiem uzņēmumiem, ka jūs izmantojat iekšējās norēķina cenās uh, uh, tirgus cenas. Kā, kā tas īsti pie jums notiek? Jēdz kundze par transfer cenām lūdzu. Paldies! McDonald's izpilda transferu cenu noteikumu prasības un autoru atlīdzības maksājumus, lai radītu iegūmus franšīzes ņēmējiem un ļautu viņiem izmantot McDonald's sistēmu, preču zīmes, zīmolus, operatīvās struktūras un tā tālāk. Ir atšķirīga tirgus dinamika bet pamatā mēs izmantojam salīdzināmas, nekontrolētas eh, cenu salīdzināšanas metodas, kur tās ir pieejamas. Un McDonald's kā franšīzes organizācija, kā es norādīju, ir atšķirīga no daudzām citām multinacionālām kompānijām. Mums ir vairāk kā 85% operāciju ASV, kas ir franšīzē uh, ārpus kompānijas struktūras. Mēs globālajā līmenī cenšamies tik līdz 95%, kas nozīmē 3500 restorāns aptuveni, kuru īpašnieks ir McDonald's. Mēs 90% principā atrodamies globālā tirgu. Un salīdzinot autoru atlīdzības likmes, mums ir nepieciešams tāds transfer cēnu līmenis, kas, atbilst, eh, kas ir atbilstošs, un arī uh, licencēšanas maksas, kas ir atbilstošas. Paldies, Maks Andersons zaļie. Paldies. Paldies Nike un McDonald's pārstāvjiem, kas ieradās, uh, kamēr Apple un Apple bija neieradās. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība gatavojas pieņemt uh, noteikums attiecībā uz publiskiem um, um pārskatiem pār dalību valstīm. Tas varēs notikt, uh, kā atsevišķas dalību valstis, diemžēl arī Zviedrija, uh, padomē pārstās bloķēt to. Gal galā tas tomēr notiks. Uh, Jums ir problēmas ar reputāciju nodokļu jomā. Lai stiprinātu savu reputāciju, vai jūs būtu gatavi jau šobrīd sākt eh, publisku pārskatu iesniegšanu atsevišķu pat dalību valstīm, lai cilvēki redzētu, kur jūs pelnat un kur jūs maksājat nodokļus vai nemaksājat tos. Kas attiec uz McDonald's? Ir ļoti labi, ka jūs eh, maksājat tos nodokļus, no kuriem nevarat izvairīties, bet eh, manas bažas ir tādas, ka jūsu ļoti sarežģītā kompānijas schēma eh, ļauj jums izvairīties no tā, ka jūs maksājat citus nodokļus vēl. Un tieši par jūsu pārcelšanu uz MCU eh, uzņēmumu pārcelšanu no Luksemburgas uz Delavēru. Vai jūsu uzņēmums apzinās, ka Delavēra ir jurisdikcija ar ļoti minimālu informācijas atklāšanas pie, pienākumu? Vai tas ir ietekmējis šo pārcelšanās lēmumu kādā veidā? Savukārt Nike jautājums. Saskaņā paradīzes dokumentiem jūs liels naudas summas uh, pārcēlāt uz Bermudām kur ir 0% uzņēmumi ieņem, 0% uh, uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uh, cik liels nodokļu apmērs ir samaksāts par šo tēmu un cik jums daudz darbinieku šobrīd ir Bermudās? Paldies! Es, es sākšu ar atbildi par Delavēru. Delavērā ir ļoti labi izveidota tiesu sistēma attiecībā uz korporatīvajiem noteikumiem ASV, un viņiem ir plaša datu bāze ar eh, korporatīvo eh, tiesu eh, praksi. Vairāk kā 50% no publiskotētām firmām ASV ir reģistrēts Delavērā, un tas nav darīts, lai izvairītos no nodokļu nomaksas kaut kur. Ja drīkst tagad atbildē, atbildēšu uz jūsu jautājumu par to, kā Nike izmanto Bermudas. Saskaņā ar ASV nodokļu likumdošanu mums atļāva atlikt eh, nodokļu maksāšana no intelektuālā īpašuma līdz brīdim, kad šī peļņa tiks pārnesta uz ASV. Kā jau es norādīju, mēs eh, divus miljārdus eh, ASV es, eh, dolāru esam pārcēluši uz ASV līdz ar to visas summas, kas bija līdz tam Bermudā, pārceltas uz ASV. Kas attiecas uz ziņošanu pa dalību valstīm? Mūsu ziņojumi tiek atklāti ār, ārvalstu nodokļu administrācijām saskaņā ar oficiālajām procedūrām un atbilstoši ASV nodokļu likumdošanai. Es jau vairāk kārt ir apliecinājis, ka šos ziņojumus izmantos tikai un vienīgi nodokļu administrācijas un tikai un vienīgi kā instruments riska izvērtešanai. Papildinošs jautājums. Paldies. Eh, McDonalds papildinošs jautājums. Jūs nenoliedzat, ka jūs apzināties, ka Delavērā ir ļoti ierobežota informācijas atklāšanas pienākums. Un, principā, jūs sakat, ka visi citi dara to pašu. Tā es saprotu. Un vai jūs varētu eh, lūdzu atbildēt uz jautājumu arī par publisko ziņošanu pat dalību valstīm? Attiecībā uz Delavēru man atbilde bija divdaļīga, un es skaidroju, ka tas nav nekas nepierasts eh, amerikāņu kompānijām pārcelties uz Delavēru, bet galvenokārt tas notiek eh, pateicoties labi izveidotai un cienītai tiesu sistēmai. Kas attiecas uz uh, Eh, ziņošanu par, par valstīm, es piekrītu Džonsons kundzes sacītajam. Mēs esam gatavi, protams, pilnībā īstenot likuma prasības, bet šobrīd ir pamatoti iemesli diskusijām par to, kā šī informācija ir darām pieejama. Šobrīd eh, tā ir jādara pieejama nodokļu administrācijām, un to arī McDonald's turpinās darīt. Paldies! Atceros, ka, ka pana komiteja tās delegācija apmeklēja Delavēru savu ASV misijas ietvaros un redzējām situāciju uz vietas. Tālāk. Palomas Lope, Lopes Bermejo. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, uzdošu jautājumu spāņu valodā. Mēs visi zinām, ka Pastāv agresīva nodokļu plānošana starp valstīm, lai piesaistītu lielus uzņēmumus savās teritorijās. Šodien esam uzaicinājuši trīs uzņēmumus speciālistus šajā agresīvajā nodokļu plānošanā. Skaidrs, ka tas nav nelegāli. Cits jautājums, vai tas ir ētiski. Šī nav pirmā reize, kad lielie multinacionālie eh, uzņēmumi domā, ka tie stāv pāri uh, ierastiem pilsoņiem. McDonald's ir paraks, eh, paraugs fiskālām mahinācijām, lai nemaksātu nodokļus Eiropā. Tiek izmantotas filiālis, kas atrodas offshore jurisdikcijās, lai mazinātu nodokļu nastu. Diemžēl mēs pierādām kārtējo reizi uzņēmumu radošo pieju, lai uh, meklētu peļņu, kas krietni vien pārsniedz da, dalību valstu regulatīvo kapacitāti. Parlamentā mēs esam izstrādājuši eh, standartus cīņai pret nodokļu nenomaksu, bet es gribētu zināt, kā tās tiek izpildīts. Un tāpēc man jautājumi, kādā veidā jūs domājat, ietekmēs Eiropas priekšlikums, par ko pējo konsolidēto nodokļu bāzi un kā tas ietekmēs jūsu e, stratēģiju un kā tas ietekmēs e, standārtus par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem. Un Džonsons kundzei Nike lēmums e, nodibināties Nīderlandē vai atbilst šīs valsts agresīvās nodokļu plānošanas politikai. Jūs teicāt, ka domājat par patērētājiem. Vai tas nozīmē, ka jūsu, jūsu patērētāji atbalsta šādu jūsu īstenoto praksi, kas apdraud simtiem miljonu e, iedzīvotāju labklājību? Like es precizēšu kaut ko, kas iespējams netika izprast, ņemot vērā jūsu jautājumu struktūru. McDonald's maksā nodokļu visās Eiropas valstīs, kurās mēs strādājam. Tirīs miljoni, kas ir nomaksāti korporatīvajās nodokļos pēdējo piecu gadu laikā. Ir nodokļi no peļņas, kas gūta no ēdināšanas darbības ikvienā dalībvalstī. Es nedomāju, ka būs kādas nozīmīgas pārmaiņas McDonald's uzņēmēju darbībā nodokļu ziņā, ņemot vērā jaunos noteikumus, jo mēs maksājam nodokļus un turpinām to darīt par kopējo nodokļu bāzi. Mēs redzēsim, kā tas izvērsīsies, bet, kā jau es sacīju, mērķis nodrošināt caurskatāmību un vienkāršot sistēma ir piemērota, McDonald's to apsveic, un šī eh, sistēma tiks attiecināta uz eh, dažādiem biznesa modeļiem. Mūsu bizness pieturēsies pie šiem pašiem standartiem. Mēs eh, izpildām prasības un turpināsim to darīt. Džonsons kundze. Par patērētājiem. Mēs ņemam vērā patērētāju prie, preferences un viedokļus regulāri. Bet mēs to nedaram attiecībā uz mūsu nodokļu plānošanu vai mūsu attieks pret Paradise Papers. Attiecībā uz Eiropas nodokļu reformu. Mēs atbalstām tādu nodokļu reformu, kur atvieglo administratīvās procedūras, uzlabo, uzlabo strīdu atrisināšanas procedūras un vieš skaidrību likumdošanā. To visu mēs atbalstām Eiropā. Runājot par Nīderlandi un kā Naika sadarbojas ar Nīderlandi, mēs esam vairuma mazumtirgotājs un inovators un mēs pieturamies SAU vadlīnijām, kas ir izveidotas no nu jau desmitiem gadu. Mēs paredzam pienācīgu atalgojumu līmeni katrā valstī atbilstoši. E, pakalpojumiem un veiktēji uzņēmēji darbībai attiecīgajā vietā. But, uh, yeah. well, not, not... Officers in Bermuda, employees in Bermuda. Yeah. Uh, nebija atbildes par birojiem Bermudās. Šobrīd mūsu Bermudu struktūra vairs nedarbojas, tās ir likvidācijas procesā. PFDD, David Coburn. Davids Koverns no FDD grupas. Es uh, klausos šo pilsoņu komiteju neesmu pārsteigts, kā McDonalds eh, iz, pārcēlās eh, uz Lielbritāniju, un esmu pārliecināts, ka būs vēl vairāk kompāniju, kuras pārcelsies uz apvienoto karalisti, kas būs ļoti noderīgi mums, un Brexits būs veiksmes stāsts. Esmu Eh, pārliecināts, ka ir eh, pietiekami labi iemesli pārceltos uz apvienoto karalistu nodokļu un juridiskā sistēma ir labāka, tāpēc vairums uzņēmumu pasaulē vēlas pieturēties pie britu likuma. Tas darbojas, tas ir skaidrs, tas nav sagrozīts. Un kā jau dāma Baltijā sacīja, eh, līdzīgi kā Eh, Savienotajās eh, valstīs Belavēra tiek nodibināta uzņēmuma. Un, un šeit ir vairums cilvēku, kur nekad nav izveidojuši vai vadījuši kompāniju. Un nesaprot, ka uh, uzņēmums nav, netiek izveidots, lai maksātu nodokļus, bet lai nestu peļņu, nodarbinātu cilvēkus. Uh, Es saprotu, ka uzņēmumiem var būt sarežģīts nodokļu struktūras, bet viņi nodarbina daudz vairāk cilvēku Eiropā, vairāk nekā Eiropas eh, uzņēmumu un Eiropas Savienību, kura šķiet eh, vispār grauju darba vietas. Un es aicinu šīs, eh, gribu tikai izteikt savus pamudinājumus abām mūsu viešņām un veidot vairāk uzņēmumu pa Britu modeļu. Jā, paldies. Es atgādinu, kā cilvēki šeit ir ne tikai, lai maksātu nodokļus, ko viņi dara. Nē, nē, tas ne tas, to es to neteicu. Es teicu, ka mūsu sistēma ir vislabākā pasaulē. Kurš no jums sniegs mūsu darbinieki? Uh, maksā mazāk nodokļus nekā ierindas pilsoņi. McDonalda mērķis ir eh, strādāt visur pasaulē, un tas iekļaus eh, apvienoto karalisti. Un par Nike runājot, mēs eh, ceram, ka mūsu uzņēmums apvienotajā karalistē augs un patērētāji varēs izmantot mūsu ražojumus. Tā Dārjušs Rozātī no Tautas partijas. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies abām dāmām, kuras ir šodien mūsu viešņas. Arī esmu McDonald's atbalstītājs, un man ir vismaz trīs eh, naika papāri. Un ceru, ka arī turpmāk varēšu tādus iegādāties un nesāt. Sākšu ar jautājumu Jeitas kundzei. Jūs sacījāt, ka McDonald's maksā nodokļus katrā dalība valstī, kurā tas darbojas. Šobrīd tas darbojas visās Eiropas Savienības dalība valstīs. Un McDonald's biznesa modelis ir balstīts uz franšīzes sistēmu, kurā individuālais uh, opera, operators maksā franšīzi vai atlīdzību, bet kam jums vai galvenai mītnei Eiropā vai iepriekš tā bija Luksemburgā? Tas ir pirmais jautājums. Otrais, cik liela peļņa paliek pēc atlīdzības nomaksas? Kāda ir daļa šai atlīdzībai eh, katrā dalībvalstī, kurā McDonald's gūsta peļņu? Cik daudz no peļņas paliek dalībvalstīm? un, kā jau es sacīju, nodokļi tiek maksāti no šīs atlikušās daļas. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums būs. Vai jums ir kādi individuāli nodokļu nolēmumi ar kādu no dalībvalstīm Eiropas Savienībā? Vai tāds bija ar Luksemburgu? Vai tāds ir ar apvienoto karalisti vai kādu citu dalībvalsti? Džonsons kundzei, ar jūs atļauju. Jautājums ir līdzīgs. Kāda ir atlīdzību proporcija? Rojaltīs proporcija kopīgajā apgrozījumā. Pirms uh, peļņas, pirms nodokļu nomaksas un kāda ir patiesā nodokļu likme no peļņas, ko jūs maksājat Eiropā. Un visbeidzot, jūs sacījāt, ka jūs maksājat nodokli no visas repatriētās uz savienotām valstīm peļņas. Ja es tā sapratu, visa peļņa, kas tiek pārvesta no, taisa skaitā no Eiropas Savienības, tiek pakļauta uh, uh, eh, aplikšanai savienotajās valstīs. Paldies, Jēdz kundze! Paldies! Atlīdzība, jeb rojaltīs no McDonald's puses franšīzes valstīs tiek maksātas dažādiem uzņēmumiem parasti vai savienotajās valstīs vai apvienotajā karalistē un runājot par McDonald's peļņu, tie ir 15%, jo mums ir 85% franšīzes operāciju. Franšīzēs op, e, izmantotāji maksā nodokļus savās valstīs. Man skaidrs, e, atsevišķu un skaidru peļņas skaitu nav, bet 3 miljonu dolāru atbilst 29% vidējam. Uh, vidējai likmei, likumīgajai likmei šajās valstīs, un jūs zināt, ka tā mainās pa dalību valstīm ievērojami. Tālāk par individuāliem nodokļu nolēmumiem atkārtošu, ka mums nav tādu apvienotajā karalistē. Luksemburgas nodokļu nolēmums tiek skatīts kā viena no valsts atbalsta izmeklēšanas lietām, Un tālāk šo jautājumu es nevēlētos ar jums diskutēt. Es nākšu ar pēdējo jautājumu un precizēšu. Jaunais savienoto valsts nodokļu likums pieprasa maksāt e, nodokli vai pārejas nodokli vai tolčāģi pār nerepatriētu peļņu jebkurā vietā pasaulē. Ja mums ir šāda peļņa, kura netiek repatriēta, tā tiek pakļaut nodokļiem. Aprēķins ir samērā sarežģīts, bet nu, aprēķina bāze ir jūsu offshore peļņa. Uh, Tātad pat reinvestīcijas daudzās vietās Eiropas Savienībā, piemēram, Beļ, Beļģijā, šī peļņa netiek aplikt Savienotajās valstīs ar nodokli. Un rakstveidu komentāros, jo mēs saņēmām arī pā, jautājumu par peļņu no atlīdzības, no royalties mēs nesakojam e, šai informācijai vai arī mēs e, to neatklājam. Mums ir iekšējās royalties, mums ir iekšējie, mums ir uh, vēl cita veida šādi royalties. Un atsevišķos gadījumos mēs to varam atklāt, citos mēs tos komitejai nevaram. Uh, Eh, Ramons Haurēgī no sociāldemokrātu grupas. Paldies par šo pēdējo atbildi. Ja es Briselē nopērku krosēnes tāds, eh, cik procentu Nike izmaksā eh, intelektuālam īpašumam, kas, kas tiek saņemts Oregonā un nevis Briselē? Es gribētu zināt, cik ir E, konceptuāli vidējā summa, kas tiek atvēlēta Nike produktos intelektuālam īpašumam. Otrkārt, Eiropas Savienībā ir izveidots dubults saraksts, melnais un pelākais ar tā saucamajām nodokļu paradīksēm. Vai jums, Naikam un McDonald, uzņēmumiem, kas ir rezidējošas šajās valstīs, uh, Vai jums ir meitas kompānijas? Un trešais jautājums. Kopējā daļa no Nike vai McDonald's nodokļiem abu uzņēmumu gadījumā ir nomaksātas Bermudās. Cik procentu no visiem nodokļiem, kas ir nomaksāti? Un ceturtkārt, man nepalika skaidrs, vai abas uzņēmums katrai nodokļu iestādēji Eiropas Savienības valstīs saskaņā ar um, atskaitīšanos pa valstīm tiek iesniegts atspoguļojums pa valstīm par saviem nodokļu maksājumiem. Tie ir mani četri jautājumi. Paldies! Paldies! Džonsons kundze! par ziņojumiem pa valstīm. Es sākšu ar to. Mēs to iesniedzam Savienoto valstu valdībai saskaņā ar mūsu nodokļu uh, deklarāciju, kā to pieprasa mūsu likumdošana. Par Briseli runājot, eh, jautājums ir sarežģīts un sadalīšu to vairākās daļās. Mums ir vairāk uzņēmumu Briselē vai precīzāk Beļģijā. Viens ir e, izplatīšanas biz, e, uzņēmums, un šis izplatītājs e, par sakotam, lai tiktu nomaksātas, at, tiktu saņemts un nomaksātas attiecīgās summas tālāk par uh, apavu pārdošanu. To tirgo vairumtirgotājs mazumtirgotājiem Briselē tieši tāpat, kā tas var tikt pārdots trešajiem vairumtirgotājiem, un tāda ir ap 500. Tādu ir neskaitāmi, Un mums pret ikvienu no eh, šīm vienībām ir jāsturas vien, vienādi, lai vai tas notiktu, vai šī transakcija notiktu starp vairumu mazumtirgotāju vai diviem vairumtirgotājiem. Tālāk par Bermudā nomaksātiem nodokļiem. Tie ir nomaksāti ar saskaņā ar transakcijas nodokli un diviem miljoniem. Diviem miljard, 2 miljardu summu. Es tagad turpināšu par eh, atskaitīšanos pa valstīm. Eh, tas notiek saskaņā ar mūsu likumdošanu par nodokļu deklarāciju. McDonald's darbojas 120 valstīs, gan kā um, korporācija, gan licencēšanas un franšīzes ietvaros, es paredzu, ka atsevišķi uzņēmumi varētu atrasties pelēkā sarakstu valstīs, kā jūs to nodēvējat. Bet man vajadzētu konkrētu piemēru tādā gadījumā, lai es par to runātu. Par Bermudām runājot. Nodokļi tiek nomaksāts no aktivitātēm McDonald's, kas notiek Bermudā, un apdroš no apdrošināšanas uzņēmuma. Sí. Si, si bien... Ja es pareizi sapratu, atskaitīšanās pa valstīm tikai tiek iesniegta Savienotiem valstīm un Eiropas valstīm. Ja es pareizi sapratu, vai jūs varat man to apstiprināts. Eiropas valstis nesaņem informāciju par jūsu uzņēmumiem pa valstīm. To saņem Savienotās valstis. Saskaņā ar SAO vadlīnijām un pieņemtiem politikām e, visās Eiropas Savienības dalībvalstīm informācijas apmaiņa notiek starp nodokļu lēmēju iestādēm, kur mūsu valstī, e, mītnes valstī, ir jāiesniedz nodokļu deklarācija, un ja cita valsts vēla šo informāciju saņemt, tad tā ir viņiem jāizprasa attiecīgajā kārtībā. E, no manas puses ir tāpat piebildi. Labi, tādā gadījumā pāriesim pie brīvā mikrofona, un mēs varēsim atgriezties pie jautājumiem, kuri E, izskanēja jau varbūt e, šķiet e, ne, atbildes nebija pilnībā apmierinošas. Nīdermajer kungs. Paldies, gribu atgriezties pie pirmā jautājuma. Jāsaka, bija visai sarūkstināts, ka atbild uz to neseņēmu, atbild bija pavisam citādi nekā faktiski jautājums. Mans jautājums bija tas, cik lielā mērā likumdošanas un nelikumdošanas pārmaiņu dēļ nodokļu jomā, ne tikai es, bet arī globāli uzņēmumi tādi kā jūsējais, tomēr izvērtē visus šos jautājumus un pieeja nodokļu politikai. Un līdz ar to es jau nedomāju, ka jums nekad tur nebūtu bijusi ievērota loģika, ka ka nu, biznesa ir pirmā vietā, bet arī tajā gadījumā, kad biznesa ir vadošais, tik un tā ir vairākas iespējas, kā izvērtēt nodokļus. Man tāda sajūta, ka jūs slēdzāt operācijas Bermudās tieši pateicoties ASV nodokļu reformai, un turklāt man ir arī grūti saprast to, ka jūsu Luksemburgā īstenotā darbība iepriekš faktiski ne, nu, netika īstenota tur tieši Luksemburgas valdības dēļ, piemēroto atlaižu dēļ. Un tāpēc man un maniem kolēģiem ļoti gribētos redzēt un arī saprast to, kas notiek ar šādiem lieliem uzņēmumiem kā jūsēja e, šādos gadījumos, nodokļu izvērtēšanas gadījumos. Nu, vienkārši kādā, mums jādomā par to, kādā veidā nodrošināt lielāku pārskatāmību nodokļu ziņās un tam līdzīgi vienlaikus kā iespējams e, respektēt iemesls, nu, tad visu šī šīs prasības un tam līdzīgi. Un nu, es nedomāju, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, un tas ir skaidrs, bet es domāju tieši, mm, ar, un arī nedomāju arī sociālos maksājumus par algām un tam līdzīgi, bet es domāju tieši šo korporatīvo, ja uzņēmumu ienākumu nodokli. Džonsons kundze. Es ECO ietvaros Mums ir jāmaksā nodokļi katrā jurisdikcijā, kur mēs veicam darbību. Mēs nevaram šo peļņu, nu tā teikt, pārnest uz vienu, uz vienu vienīgu jurisdikciju, tādējādi atstājot šo otru jurisdikciju, nu tādā situācijā, kur viņš šo peļņu ienākumu, nodokļu peļņu zaudē. Un tāpēc mums ļoti svarīgi atzīt peļņu tajā vietā, kur tā gūta. Otra lieta kas attiec uz mūsu kopējo nodokļu slogu. Te ir iekļauts arī virkni dažādu citu maksājumu, kas ir atšķirīgi no McDonalda. Es vienkārši gribēju teikt, ka tas ir būtisks sloks uz tādu uzņēmumu kā Nike pleciem, gan Eiropas Savienībā, gan citur, kur īstenojam darbību, un tas jāsaka, šai sarunā vispār nav atspoguļojies. Jēdzas kundze? Līdzīgi kā daudz citi multinacionāli uzņēmumi pasaulē un Eiropā, mēs, protams, regulāri pārskatām savu korporatīvo struktūru uz atbilstīgu uzņēmējdarbības līnijām, citiem apsvērumiem, tam līdzīgi un pieņem atbilstīgos lēmumus, lai darbība varētu būt konkurētspējīga un e efektīva. Your choice. SND koraportēja. E, Kofort kungs tālāk. Paldies! Es vienkārši gribēju arī izmantot šo iespēju papildināt savu jautājumu Jēcis kundze, kad es vaicāju jums par jūsu struktūrām un tam līdzīgi. Es nesaņēmu skaidru atbildi. Varbūt jūs varat pateikt jā vai nē uz šo jautājumu. Šī jaunā kompleksā struktūra, ko jūs teicāt, kas izveidota, vai tas ir saistīts arī ar nodokļu jautājumiem? Un otrām kārtām Kad jūs vajadzētu runāt par pārvietošanās, jūs pati atsaucātos uz to unhappy meal uh, ziņojumu, un jūs teicāt, ka tur ir nepilnības, ne, ne, nepatiesi fakti. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja parlaments un šī komiteja varētu saņemt jūsu rakstisku atbildi, kas ir šīs nepateisās lietas, ko jūs esat šajā ziņumā identificējis kā neatbilstīgu. Ja jūs varat pateikt, ka tur ir nepilnības, nu tad jūs taču varat arī rakstiski iesniegt mums informāciju, citāds vienkārši nesaprot jūsu komentāru. Un visbeidzot, abām jums jautājums, vai jūsu, jūsu uzņēmumu atbalsta tālāku pārskatāmību attiecībā uz nodokļiem? Nu, piemēram, to, ka varētu tiktu īstenoti publiskoti ziņojumi pa, pa konkrētām valstīm nu, tādējādi padarot šo darbības pārskatāmību pieejamāku pilsoņiem, vai tas būtu kaut kas tāds, ko jūs atbalstītu? Tātad lūdzu, paldies. Jēdzis kundze. Pašreizējā korporatīvā McDonald's struktūra Lielbritānijā ir tāda, kas izveidota un par ko tiek pilnībā maksāti visi e, Lielbritānijas likumos noteiktie nodokļu maksājumi par ieņēmumiem Lielbritānijā. Tā netiek pakļaut nekādiem īpašiem nodokļu nolēmumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz ziņojumiem pa valstīm un to publiskošanu mūs, mēs dotu priekšotu tam, ka šis ziņojums būtu pieejams nodokļu administrācijām, jo tur salīdzinoši delikāta informācija no McDonald's gadījumā. Mēs darbojamies ļoti konkrēt, konkurences pilnā vidē vairāk kā 150 tūkstoši dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu Eiropā šobrīd pastāv, un mūsu konkurenti gan vietējā, gan citā līmenī nebūtu pakļauti šāda veida prasībām tādā gadījumā. Kas attiec uz šo Happy Meal ziņojumu? Es ceru, ka es esmu saturiski uz jautājumiem jau atbildējusi un neesmu pārliecināta, ka būtu kāds labums tagad līnija pa līnijai iet cauri šim ziņojumam. Mēs kā uzņēmums cenšamies paskaidrot, ka mēs maksājam nodokļus, nodarbinām cilvēkus, piedāvājam darba vietas, izman, veicam investīcijas. Un man svarīgāk būtu šo McDonald's vēstījumu jums šādi nodot, paskaidrot, ko mēs darām, nevis tagad sākt mm, nu, runāt par kaut kādām citām lietām. Yeah, can, can I, I mean, I don't understand why it should be. Es tiešām vienkārši nesaprotu, kāpēc ir tik slepeni. Ja jūs teicāt, ka ir šāda nepareiza informācija, tur es nesaprotu, kāpēc jūs negribat pateikt, kura ir tā nepareizā informācija, kāpēc sabiedrība to nedrīkst uzziņam, uzzināt. Es domāju, ka tas būtu pareizi. Jūs taču sakāt, ka lūk, šā ziņojumā kaut kas par jums tiek pateikts nepareizi, un tad taču jums pašiem arī būtu izdevīgi šos faktus uh, koriģēt. Es apsvēršu jūs lūgumu.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 Džonsons kundze, esam iesnieguši pirmo ziņojumu par konkrētām valstīm, un tāpēc domāju, ka šobrīd tas veids, kādā šis ziņojums tiek gatavots un kāda ir noteikuma, kas to regulē, es nedomāju, ka tas šobrīd ir tāds ziņojums, kas būtu atbilstīgs sabiedrības acīm. Es domāju, ka vajadzīgs nedaudz vairāk laika, lai redzētu, kāda nodokļu administrācija šo ziņojumus izmanto, un eh, lai konstatētu, vai visas valstis arī attiecīgi ievēro šai informācijā sniegtās informācijas konfidencialitāti, jo jāsaka, nu, ir kaut kādas uh, eh, ieņēmuma summas, uh, ka, kurās tiek maksāta kaut kāda nodokļa tā tālāk. Un, protams, kā jau es teicu, mēs šobrīd maksājam nodokļus par visu pasaulē gūto peļņu. Nākamais runātājs. Kītos arvoisā puheenjohtaja. Ja... Paldies, priekšādātāji. Paldies uh, abām viesēm par ļoti interesanto uzrunu. Pamatoties uz šodienas diskusijām, mēs, protams, varam izdarīt zināmus secinājumus. Abi uzņēmumi maksā nodokļus nenoliedzam, un tāpat laikā nav īsti skaidrs, vai, vai samērīgi, proporcionāli šie uzņēmumi maksā tikpat nodokļus, cik piemēram, to mazākie konkurenti, kaut kāda MBU, kas darbojas attiecīgi tajos pašos tirgos. Un te es gribu vaicāt abām viesēm, abu uzņēmumu pārstāvēm šādu lietu. Vai jūs līdzdarbojaties politisko partiju finansēšanā dažādās valstīs, jeb Un vai jūs piedalāties kaut kāda veida politiskās kampaņās? Ja to darāt, tad kurās valstīs un nu, kā, ar kādām summām? Mrs. Johnson. Johnsons kundze. Es ļoti atvainojos par Nike līdzdalību politiskās kampaņās es nevaru atbildēt, tas nav manas, um, man nav manas ekspertīzes jomā, bet es esmu gatava noskaidrot šo lietu un jums ies, iesūtīt informāciju. Jēcis kundze saka, tieši tas pats arī manā gadījumā. Nu jā, tas ir arī nedaudz ārpus šīs komitejas um, ekspertīzes. Pēters Simons tālāk. Mans jautājums Jēcis kundzei Jēzus kundze, jūs jau runājāt par to, ka lūk rakstiskajā atbildē laikā no 13. līdz 17. gadam 3 miljardēs vai dolāru ieņemumu nodokļu tika nomaksāti kopumā 29% apmērā kopējā, pēc kopējās likmes. Vai jūs varētu mums sniegt sīkāk informāciju, lai mēs varētu labāk šo situāciju izvērtot? Cik lieli, liela uzņēmuma ienākuma nodokļu nīkli bija pirms pārstruktūrēšanas. Kā šīs summas ir mainījušās pēc pārstruktūrēšanas? Varbūt jūs varat mums tiekt pārskatu par to, cik daudz nodokļu un konkrētā laikposmā esat nomaksājuši kaut kādā salīdzinošā laikposmā pirms un pēc tam. Un at, uz kāda veida peļņu tas attiecas un, un ka, at, respektīvi, kāds tas ir īpatsvars no peļņas un, piemēram, kopējā apgrozījuma? Vienā no iepriekšējām uzstāšanās reizēm es runāju par to, ka likumā noteiktā likme iepriekšējiem piecu gadu pro, pro, periodā bija 27%, tātad šī likme pagaidām pieauga, tas ir 29%. Tas ir saistīts arī ar biznesa izaugsmi McDonald's kontekstā. Uh, Nu, piemēram, jūs padomājat, ja, piemēram, valsts, kurā ir augstāka nodokļu likme, piedzīvo lielāku izaugsmi nekā valstī, kur likme ir mazāka, tad, protams, šis vidējais rādītājs pieaug. Papildus nodokļi Eiropā tiek maksāti arī kā rezultāts šai pārviet, šim pārvietošanās procesam uz Lielbritāniju, jo Āzija un atsevišķas ASV intelektuālā īpašuma tiesības, jeb intelektuālais īpašums, ir pārvietots uz Lielbritāniju. Tātad mēs tādējādi esam palielinājuši Lielbritānijas ieņēmumu, uzņēmumu, respektīvi nodokļu ieņēmumu šāda pār, šādas pārstruktūrēšanas rezultātā. Simon kungs vēlas vēl ko precizēt. Vai jums ir mm, skaitļi pieejami jau šobrīd, varbūt jūs varat tos mums iesūtīt vēlāk, cik daudz konkrēti nodokļus maksājot par kādu peļņu un kāda veida apgrozījums ir tam visam pamatā? Šo skaidru šobrīd man nav. Mēs to vairāk skatām kā tādus agregātus summas, jeb kopā savilk, kopsavilkuma summas, apgrozījums kas tiek iekļauts, un tas ir savukārt publiski pietāja, publiski pieejama informācija ir sadalīta pa segmentiem, e, nevis geogrāfiski, kā jau teicu, tas ir saistīts ar šo biznesa modeļu, pār, biznes modeļu pārmaiņu. Tātad jūsu rīcībā nav šīs konkrētās informācijas šobrīd, ja vispār. Varbūt, ka jūs varat to izsūtīt vēlāk rakstiski, bet tas ir iespējams zināmā mērā, ja ne. Mūsu pienākums ir iesniegt jebkāda veida informāciju, eh, ko nosaka likums, informācijas sadalījums pa valstīm attiecībā uz apgrozējumu un ieņēmumiem un nodokļu informāciju nav lieta, kas ir, nav tāda informācija, ar ko mēs esam gatavi dalīties. Tā ir mm, konkrēta komerci informācija. Džonsons kundze, vai jūs vēlaties šeit kaut ko piebilst? Nē, nē, tas nebija jautājums jums. Labi. Darījuši rozatī tādā gadījumā tālāk. Jēdz kundze, Vēlos atgriezties pie jūsu atbildes uz jūsu pir pirmo atbildu uz manu jautājumu. Jūs pateicat kaut ko ļoti interesantu. Jūs teicāt, ka frančīzes turētāji maksā 85%. No nu kā? 85% no peļņas, ko viņi gūst. Tas, nozīm, tas jau nenozīmē, ka šis, tas neatspūgļo 29% nodokļu likmi vidēji. Un nu, tad tas šī nodokļa rikme pamatojas uz šiem atlikušiem 15%. Jā, labprāt to precizēšu. Nē, tas nebija tas, ko es gribēju teikt. McDonald's uzņēm, uzņēmējdarbība šobrīd ir tāda, ka padomājiet, piemēram, par to, cik daudz ir restorānu. 15% restorānu pieder McDonaldam, 85% Eiropā pieder frančīzes turētājiem. Uh, Tie ir neatkarīgi uzņēmēji, un, kas īsteno savu uzņēmēju darbību, ar savu uzņēmēju darbības brīvību, un viņi, protams, arī, viņu pienākums arī ievērot attiecīgajā valstī tie, tiesību normas. Un man nav informācijas par šīm trešām pusēm un par to, kā viņi uzvedas kā nodokļu maksātāji. Vai vēlties ko piemetināt? Jūs saucat tās par trešām pusēm. Jā, nu viņi ir neatkarīgas, trešās puses neatkarīgi uzņēmēji, bet jums taču ir ar viņiem vienošanās, vai ne tā? Un tad uz šo līgumu pamata viņi šo frančīzi arī darbina McDonald's ietvaros, ne? Un viņi par to maksā. Jā. Cik, ma cik daudz viņi maksā par to? E, šis honorārs ir atšķirīgs. Mm, tas tiek, nu, mēs runājam par to, cik dažādā veidā tas, tas tiek iekasēts. Es domāju, jautājums šagadījumā ir par to, uh, Vai mums ir informācija par tiem nodokļiem, ko viņi maksā? Par to mēs neko nezinām. Frančijas likums paredz, ka viņiem ir jāievēro attiecīgi visas tiesību normas, kas ir spēkā valstī, kur ir šis resonants. Runājot par šiem 29% nodokļu likmes, no kā tas tiek aprēķināts? Tas tiek aprēķināts no McDonald's korporatīvās darbības kopumā, un tas ir arī nodokļus par honorāriem kopumā, kas tiek saņemta Lielbritānijā. Tas ir tāds agregāts skaitlis eh, Eiropas Savienībā. Un jums tā tad nav nekādas idejas, cik tas eh, proporcionāli īpatsvarā atbilst, piemēram, peļņai pirms nodokļiem, cik, piemēram, tiek samaksāts honorāros. Šī, jo šie honorāri, kā es saprotu, viņi taču samazina šo nodokļu bāzi vai ne tā atsevišķās nodokļu bāzēs. Es vienkārši šo informāciju vēlējos saņemt informāciju, ko var, ar ko var jums padalīties attiecībā uz maksājumiem no trešām pusēm. Atšķirībā no paša uzņēmuma ir tāda, ka McDonald's pēdējā gada gaitā, tātad 2017. gadā, reģistrēja ieņēmums apmēram 23 miljardu apmērā, un globāli šī summa sadalās tā, ka 12 miljardi ir uzņēmumi paši īstenotie e, pasākumu, un bišķi vairāk par 10 miljardiem tie ir maksājumi, kas nāk no šādiem honorāriem no frančīzes turētājiem. Uh, Svarīgākais, kas šai gadījumā jāsaprot par frančīzes biznesu, ir tāds, ka maksājums, šis honorāru maksājums ļauj frančīzes turētājiem strauji izaugt un ar, augt ar pēļņu. Ja domājam par um, 425 tūkstošiem iedzīvotāju e, darbiņēmē, kas strādā šajos uzņēmumos. Tos nodarbina gan McDonald's, gan šie neatkarīgi uzņēmēji. E, par viņu, nu, un šis honorārs tiek maksāts par e, zīmolu, par zināšanām, par novatorismu, par piekļuvi dažāda veida aktīviem un priekšrocībām, kas līdz ar to šiem uzņēmiem nav jārada pašiem. Tā visa rezultātā, nu, tas nozīmē, ka šie uzņēmumi gūst augstāku peļņu. Uh, šie franšīzes turētāji nekā tad, ja viņiem būtu šis uzņēmums jāsāk uh, paš, pats no nulles, pašiem no nulles. Uh, McDonald's sistēmai taču ir 60 veiksmes gadi fonā. Jā, paldies. Paloma Lopes Bermeho tālāk. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Man būs ļoti konkrēts jautājums, kas netika atbildēts iepriekšējā kārtā, un es tāpēc to formulēšu citādi, ja ne, tas netiks saprasts. Kā tas ietekmēs uh, Eiropas Eh, jaunie nodokļu standarti jūsu uzņēmumus ar intelektuālā īpašuma nodokli. Kā tas tiks saistīts kopā, ko jūs esat paredzējuši, eh, kā jūs šīs izmaksas, izmaiņas ietekmēs eh, maksājot par intelektuālo īpašumu? Johnson. I'm sorry, I, I... Johnsons kundze, es atklāt sakot nesapratu jautājumu par šīm izmaiņām maksājumos par intelektuālo īpašumu. Varbūt, ka tas saistīts ar jauno digitālo tiesību aktu kopumu. Es īsti nesapratu jautājumu. Es arī ne. Es arī nesaprotu šo jautājumu. Manuprāt, tas attiecās uz iekšējo iekšējiem pārcēlumiem uzņēmumā, eh, tad, kad ir runa par, eh, par intelektu īpašumu. Varbūt jūs varat precizēt. Es pirmīt uzdevu jautājumu un to eh, formulēju savādāk. Ir parlamenta nor, normatīvs attiecībā uz kopīgo nodokļu bāzi un, un nodokļu ārvalstu uzņēmumiem. Kā šo normatīvu grozījumi izmainīs uh, E, intelektuālā īpašuma nodokļu nomaksu. Country. Tā kā mēs maksājam nodokļus katrā valstī saskaņā ar šīs valsts likumiem un saskaņā ar to vērtību, kas tiek iegūta šai valstī, pamatojoties uz savu cenu principu, cenu regulējumu principiem, tad e, nu, nevarētu teikt, ka mēs par to kaut kādu vēl nodokļu maksājumu Eiropas Savienībā citādāk. Every... Mēs darbojamies katrā ES valstī, katrā ES dalību valstī un attiecīgi maksājam nodokļus tajā vietā, kur tiek īstenot uzņēmē darbība. Es nekā, nu, īsti nezinu, kā šie noteikumi kaut kā mainīt mūsu pašreizējo darbību. Yeah. Well, other... Vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot kādu jautājumu? Case, so would... Šķiet, ka nē. Nu tad lūkšu līdzreferentus, varbūt izteikt kaut kādus komentārus, ja viņi to vēlētos. Yeah, yeah, for... Es tikai gribēju vēlreiz teikt lielu paldies abām viesiem par to, ka viņi ieradās šeit pie komitejas. Mēs to vērtējam ļoti augstu un ne, nepacietību gaidām iespēju tālāk arī ar jums turpināt sadarboties, tīpaši par lietām, par kurām nebija gūtas skaidrs atbildes, bet kā jau teicu, uh, Nu, diemžēl jau nav tā, ka visi, ko mēs uzaicinām šeit uz parlamentu, šeit arī ierodas, un tāpēc patiešām ārkārtīgi svarīgi, un liels paldies jums par to, ka jūs ieradāties un centāties atbildēt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, un eh, jūsu gadījumā, Jēcis kunga, es ceru, ka mēs ar šiem konkrētajiem jautājumiem var, par to varsim sadarboties vēlāk. Jā, es piekritu apsvērt šo jūsu lūgumu. Jā, lūkšu tālāk eh, abām runātājām, eh, vai jūs vēl vēlaties izteikt kādus gala komentārus, pamatojoties uz visām šīm iepriekšējām diskusijām, nezinu, kādu paziņojumu, kādu izteikumu varbūt vēl vēlties teikt, nu, pirms vēl dodamies prom? Jā, pavisam īsus vārdus varbūt labprāt pateiktu. Mēs augstu vērtējam šo iespēju, ka jūs uzaicinājāt Mag McDonald's kā uzņēmumu šeit un mēs ceram, ka tas ir daļa no turpmākas tālākas eh, pārskatāmas sadarbības ar Eiropas parlamentu. Es domāju, ka būtu ļoti labi šeit noslēgumā vēlreiz pievērsties politikas attīstības jautājumam. Mēs augstu vērtējam šīs komitejas centienus un ar Eiropas parlamentas darbu m, mm, ieviest skaidrību regulējumā, kas saistīts ar nodokļiem visādās, eh, visādos aspektos. Un mēs tāpat arī ļoti augstu vērtējam tieši juridisko skaidrību un eh, precizējumus šajā jomā. Tātad paldies par jūsu jūsu centieniem, Džonsons kundze. Es varu te arī tikai atsaukties uz Jēdzes kundzes komentāriem. Paldies par šo iespēju ierasties vēlreiz var teikt, ka Nike vienmēr iestājas par tādu nodokļu politiku, kas aizstāv spēcīgu uzņēmējdarbības klimatu, kas pied, atmosfēru, kas piedāvā skaidrību, konsekvenci un globālu īstenošanu. Gribu uzsvērt šeit vārdu globāls. Tieši to mēs arī ieradāmies šeit ar jums apspriest un cerams, ka varējām dot savu ieguldījumu šajās kopējās diskusijās. Lielas paldies, priekšādātājs! Es nenākšu klajā ar kaut kādiem detalizētiem secinājumiem. Domāju, ka katram pašam ir eh, tagad iespēja pārdomāt dzirdēto. Mēs par to noteikti runāsim arī sava gala ziņojumā. Es domāju, ka ir tapis pilnīgi skaidrs, ka vēl ļoti daudz kas nav skaidrs, vēl daudz kas ir jādara papildu šai izmeklējošai žurnālistikai eh, kas nāca klajā ar atkal kaut kādiem jauniem secinājumiem un identificētu informāciju, bet arī no mūsu puses, no likumdevēja puses vēl daudz darāmā. Tāpat arī jāstrādā pie likumu īstenošanas. Gribu teikt paldies Džonsons kundzei un Jeicas kundzei. Paldies jums abām, ka bijāt šodien šeit ar mums. Un kas attiec uz tiem uzņēmumiem, kas noraidīja mūsu uzaicinājumu ierasties. Nu, tas, protams, bija dažādu iemeslu dēļ, bet mēs šo jautājumu, kā jau teicu, kā jau pašā sākumā teicu, mēs šo jautājumu izskatīsim politisko grupu koordinātoru kontekstā un nāksim klajā ar kaut kāda veida ierosinājumiem iespējamiem risinājumiem vai pat mēriem un pasākumiem, kas varētu šo situāciju risināt. Tātad liels paldies visiem klātesošajiem, paldies, ka piedalījāties šai uzklausīšanā. Sanāksmes ietvaros savukārt var jums pateikt, ka abi līdzreferenti abi organizē paneļa diskusijas par priekšādātāja Trumpa nodokļu, ref, prezidenta Trumpa nodokļu reformu 27. jūnijā šī uzklausīšana notiks 12.45. Jans 6Q2 šajā pašā telpā. Nu, tēma, protams, varētu šķist interesanta un klātsošiem deputātiem un arī citiem. Tālāk nākamā komitejas sanāksme paredzēta nākam pirmdien, 25. jūnijā, un pēc tam ceturtdien, 28. Eh, jūnijā. Paldies, līdz ar to sanāksme ir slēgta. Paldies!